Morgen. Morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Es sveicu jūs visus mūsu sanāksmē. Un īpaši ies arī mūsu sanāksmē sveicu komisāri Kvīnas kundzi. Un viņa arī ir pirmā mūsu darba kārtības jautājumā, tā kā galvenais viešņa, un mēs ar viņu uzreiz sāksim arī mūsu sarunu. Un es ceru, ka mums tiešām arī būs veiksmīga un darba pilna diena. Mums tiešām ir ļoti blīvu darbu kārtību. Un paldies jums, komisārs Kunz, ka esat ieradusies. Paldies, priekšsēdētāji, kas jau visiem mums norādīju stājoties amatā un arī citās sanāksmēs, kas mums ir bijis starplaikā, ka man tiešām tā sirds lieta nāk uz parlamentu un jums stāstīt par aktuālām lietām un jautājumiem. Tāpēc man tiešām prieks šodien arī pārskatīt eh, septītās plānprogrammas starp posmu novērtējumu un tāpat arī runāt par Eiropas Um, pētniecības un inovācijas fondu un pie šitiem līdzekļiem. Vienlaikus jums arī ziņot par zaļo grāmatu, kas ir arī jau sarakstīta un izveidot par kopējo strateģisko ietveru. Tad sāksim ar pamatprogrammas saplaika novērtējumu. Tas tiešām svarīgi, lai mēs norā, nodrošinātu šādu arī visaptverošu novērtējumu, kas ļaut noteikt aktuālās problēmas un risinājumus novērtējums, izvērtējums, to veica desmit eksperti neatkarīgi, un to vadīja Anāberga kungs, kurš ir Zviedrijas pētniecības padomas priekšsādātājs, kuri tieši nodarbojas ar pilsētu plānošanas un, un pētniecības politikas jautājumiem. Un es saprotu, ka jums jau vakariem bija interesanti tikšanās pirms manis. Tātad galvenie secinājumi, kas iekļauts šajā novērtējumā. Eksperti ir sagatavojuši desmit rekomendācijas, lai uzlabotu uh, Eh, septīto pāntu programmu, un mēs esam arī uzklausījuši dalībvalstis un iesaistītās puses. Un galvenokārt viss te ir diezgan tāda pozitīva reakcija, īpaši to, ka šis pats ziņojums ir tāds tiešām saturīgs, un tas ļoti labi parāda aktuālo situāciju un tālāko virzienu. Struktūrālās uh, veids tur ir tā, ka tātad katrā no rekomendācijām atbilst konkrēts arī sadaļa. Uh, Un ekspertu grupā atzinīgi izsakās gan par mēķiem, gan arī par šitiem finanšu līdzekļiem un uzsver, ka nākotnē šim fondam vajadzēs arī, protams, darboties, lai īstenotu Eiropas 2020 stratēģiju un tajā iekļautos nozīmīgos mēģus, kas ir viena no galvenajām iniciatīvām, proti arī tieši pētniecība un attīstība. Uh, Zinām mērā, protams, komisijas iespējas ir ierobežotas, ko tā var panākt viena pat, un tieši tāpēc komisija arī aicina iesaistīties aktīvi citas iestādes un dalībvalstis izstrādāt savas pieejas. Viena no pieejām, kas tiešām pieprasa visu iestāžu atbild, atbalstu, ir paredzēt arī vienkāršošanas pasākums nākotnes pamatprogrammas pētniecībai. Un tāpat arī mēs ēdam, kad arī dalībvalsts ciešāk sadarbojas ar. Um, komisiju, lai veicinātu sieviešu aktīvāku iesaisti pētniecībā un īpaši arī programmā. Tāpēc komisija nāk klājā arī ar jaunajām vienkāršošanas procedūrām, kas ir pieņemta 24. janvārī. Gribu šodien uzsvērt nozīmīgu jautājumu, kur izcēluši arī eksperti, kas ir zemā līdzdalība atsevišķās dalībvalstīs. Mēs redzam, šī programma vērst uz zinātnisko izcilību, uh, Un vienmēr bijušas valstis, protams, ir virsvidējā un ir arī zemvidējā rādītāja. Tomēr komisija nobežījusies par to, ja visu laiku mēs redzējām, ka sistemātiski atsevišķos valstīs ir pārāk zemi rādītāji un tās nespēja panākt video rādītāju. Tas satraucoši. Tāpēc komisija vēlas pirmkārt uzklausīt, un tāpēc lūk arī ir uzsākt zaļākas grāmatas konsultācijas. Tālāk mēs arī ļoti rūpīgi izsekosim, kā mēs labāk varam izveidot sinerģijas, kā nodrošināt praktiskos fondu darbību, un tas ir tiešām būtisks aspekts šajiem paredzētajā inovāciju fondā, ko mēs arī no jauna gribam pārskatīt kāda beigās. Tāpēc mēs arī vēlamies vairāk pievērst uzmanību dažādu veidu šķēršļiem. Un tā arī pievērst uzmanību struktūrālajiem jautājumiem, kas šobrīd vēl ir satraucoši. Saprast arī, ka mums ir tiešām jāspecializējas. Jānodrošina, ka visi sektori, visas valstis iesaistās, un ja viņas atšķirs, eh, saskars ar kādām šķēršļiem, nu, tad tos vajadzētu arī pārvarēt. Tāpēc arī Eiropas noteiktie mērķi 2020 stratēģijā, kā piemēram pasaules līmeņa pētniecība, nozīmē, ka mums ir, protams, visu laiku jāizceļ izcilība, mums visu laiku jāveicina labākiem. Tāpat kā padomi ir aicinājusi arī komisiju analizēt līdzdalības rādītājus un ziņot līdz šā gada beigām un tālāk nāk klājā ar konkrētiem priekšlikumiem. Es vēlētos arī norādīt, ka mēs esam jau spēruši vajadzīgos soļus un sekojam attīstībai šajā ziņā. Viens no galvenajiem apņemšanās ir, protams, iedzot Eiropu kā inovāciju Eiropu. Un lūk, arī zaļā grāmatā mēs parādām jaunu pavērsienu bez no tāda atsevišķiem izolētiem pētniecības eh, tendencēm panākt tādu tiešām standartizētu pētniecību visā Eiropā, kas reāli vērsta uz konkrētu uzdevumu risināšanu, konkrētu izaicinājumu pārvarēšanu. Un tieši tāpēc esmu pārliecināta, ka mēs spēsim īstenot, ja mēs spēsim īstenot eh, šo zinātnes un inovāciju pieeju, mēs arī sasniegsim lielos Eiropas 2020 mērķus. Tāpat man ir prieks arī par Mārkīs kundze sagatavotu ziņojumu, kas plānots arī tālāk plenāra sesija baltojumam jūnija plenāra sesijā. Mums ir jāsaprot, ka Eiropas nākotne, lai mēs būtu spēcīgi, ir iespējams tikai tad Eiropas saimnības līmenī, ja mēs mobilizējam visus resursus pārvarēt dažādos sarežģījumus. Tātad Eiropas līmenī mēs varam arī veidot, stimulēt pētniecību, pētnieku darbu pārobežu līmenī, un tikai Eiropas Savienība var nodrošināt šādu kontinenta mēroga konkurenci, kas stimulē izcelību. Tāpēc pētniecībai un izpētēji tam ir jābūt arī labam sēkumam, ir jānodrošina finansējums. Un tas ir nopietni, lai mēs tiešām gribam panākt Eiropas 2020 mērķu sasniegšanu un inovāciju Eiropas izveidi. Uh, Tātad mēs izstrādājam vairākas arī iniciatīvas Eiropas saimnības līmenī, kas ir tiešām tāds kopējas iniciatīvas, kas uzlabo saikni starp dažādu veidu Eiropas saimnības iniciatīvām, no izcilības pētniecībā līdz pat inovatīvajiem produktiem, kurus mēs piedāvājam un arī pakalpojumus, ko piedāvājam tirgū. Ir jānodrošina, ka visi elementi tirgū ir galvenokārt vērsti arī uz dažādu reālo izaicinājumu pārvarēšanu - klimata pārmaiņas, pārtiks ierobežotība, uh, veselību novecojošā sabiedrība. Vēl svarīgāk, tas ļaus arī Eiropai pārvērst šos sarežģījumus reālās iespējās un arī piedāvāt jaunas darba vietas. Tradicionāli šīs programmas, protams, jau ir finansējums nodrošināts, un vienlaikus mēs arī paredzam jaunus sadarbības metodus, kuru šobrīd tieši veicina Eiropas Tehnoloģiju un Inovāciju institūts. Tāpat tas arī būs spēkā inovāciju uzņēmumiem, kurus līdz šim skār tieši konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma. Ar šo jauno pamatprogrammu mēs varam izveidot tādus tiešām standartizētus, visaptvarošus instrumentus, kas arī iekļauj labāk nacionālo un, un reģionālo finansējumu. Nu, piemēram, finanšu instruments, kas ir paredzēts pētniecībā inovācijām, šobrīd tas ir iekļauts septītā pamatprogrammā, programmā, un arī konkurētspējas un inovāciju programmā. Risku, dalīto risku o, instruments, finanšu instruments ļauj piešķirt in, eiro, kredītus no Eiropa investīciju bankai piešķirt kredītus. Tāpat mums ir nodrošināts arī, arī mazajiem un vidiem uzņēmumiem arī īpašais kredītu režīms. Un tad vēl ir papildus citi instrumenti, kā piemēram struktūra fondi, kas arī sniedz nozīmīgas finanšu schēmas jauno inovācijas kapacitāšu attīstīšanai reģionā. Lūk, visu šo dažādo instrumentu uh, standartizāciju iekļautos arī kopējā budžeta pārskatā, kas tieši pieprasa vienotu pieju visiem finanšu instrumentiem Eiropas Savienības budžetā. Ja mēs gribam tiešām nodrošināt, lai Eiropas Savienībā būtu augsta līmeņa uh, arī no saku, sakoordinēta finanšu instrumenti pētniecībai, tad mums tiešām tas jādara, lai mēs pārreizi un atklāti pateiktu, kā tiek katrs eiro tērēts un kāds ir at, um, kāda ir atdeve. Zaļā grāmata ļauj komisijai uzsākt konsultāciju procesu, uzklausot arī interesētās puses par to, kāda ir risinājuma, kā vislabāk to panākt. Esmu pārliecināta, ka zaļā grāmata un tās raisītās diskusijas būs tiešām dzīves, un līdz 20. maijam tas būs atvērtas, un tad 10. jūnijā arī gala secinājumi tiks prezentēti Briselē šeit. Līdz ar to Eiropas Savienība varēs prezentēt arī jaunas pētniecības programmas ietverus līdz šā gada beigām un mēs arī tālāk varēsim to iekļaut savos oficiālajos priekšlikumos un tieši tāpēc es esmu vēlreiz iepriecināta, ka Matijas kundze strādā kā referenti pie ziņojuma par zaļo grāmatu. Un tagad galvu gribu noteikt dažas lietas par dalīto finanšu riska instrumentu. Tas bija arī atsevišķas ekspertu grupas secinājums, kam īpaši pievērsās arī Erika Mannas kundze, kas ir bijusi Eiropa parlamenta deputāte. Un mēs redzam, ka Eksperti ir pozitīvi vērtējuši dalīto finanšu risku instrumentu. Un mēs redzam, ka 500 miljonu eiro ir piešķirti izmantojot šo mūsu Eiropas finanšu dalīto risku sistēmu, tātad no Eiropas saimnības piešķirt 500 miljoni, un tas ir vērsts uz to, lai mēs tiešām varētu arī tālāk nodrošināt ļoti lielo pieprasījumu pēc uh, Eiropas eh, investīciju bankas izsniegtiem kredītiem. Vienlaikus arī padome un parlaments ir devuši arī principālu piekrišanu, lai arī tātad šim otrajam mm, periodam viņi nodrošinātu arī 250 miljonu piešķīrumu 2011. gadā. Tātad kopumā tas būtu, protams, 500 miljonu piešķīrums 11. līdz 13. gadam. Uh, kas tiešām būtu nozīmīgs signāls arī pētniecības kopienai. Es zinu, ka Odīkungs, kurš ir tiešais referents pār arī septītās pamatprogrammas starposmu novērtējumu, un arī ēnu referenti šobrīd nopietni strādā, lai arī sagatavotu tiešām ļoti bagātīgu un kvalitatīvu ziņojumu. Jūsu viedoklis komisija ļoti svarīgs. Paldies! Paldies! Un tā uzsāksim debats. Grastēts, kundz, lūdzu. Perhaps, vielleicht können Sie alle ein bisschen dran denken. Varbūt jūs vispār varētu arī paturēt prātā, ka mums ir desmitos ir balsojums, un tā tad arī mums jau vakardien bija pieredze, kad sanāk, ka pirmie sakās gari, un tad pēdējiem nepaliek laika. Lūdzu, paturiet prātā. Tagad ir 8-9 pietiekušies deputāti. Merci, Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, komisārs kundze, par jūsu sniegtiem paskaidrojumiem par zaļo grāmatu un jūsu īstenotajām konsultācijām. Daudz kas būtu sakāms par šo pētniecības programmu. Es vēlētos rosināt debates par tehnoloģiju pārnesi. To mēs šodien konstatējam arvien vairāk. Tehnoloģijas tiek nodotas uh, attīstības valstīm, kuras eh, nu, jau ir sasniegušas diezgan augstu attīstības līmeni. Es gribētu zināt, vai šeit ir nodrošināta apusējība. Mēs nevaram bezgalīgi iedomāties šādu procesu, ja mums nav pieejas eh, to pētījumu rezultātiem, kas tiek veikti šajās valstīs. Šīs uh, attī, šīs attiecības nevar būt tikai vienpusīgas, mēs nevaram būt tikai tādi eņģeļi un labdāri savā rūpniecības un zinātnes un inovāciju politikā. Attīstības valstis uh, saņem milzīgu finansējumu un valsts atbalstu un tās spēj uzpirkt mūsu tehnoloģijas un uzvarēt konkursos par uh, struktūra fondu izmantošanu. Un viens konkrēts piemērs šobrīd notiek cīņa starp Nīde, Nīde, ap Nīderlandes kabeļu ražošanas uzņēmumu. Franču kompānija Nexans ir atteikusies to nopirkt, un tagad ķīniešu uzņēmums vēlas uzpirkt šo uzņēmumu, lai iegūtu Eiropas tehnoloģiju optisko šķiedru ražošanai. Ko jūs veicat sadarbībā ar komisāru Tajānī, kurš ierosina izveidot īpašu iestādi, kas izvērtētu, kuras tehnoloģijas Eiropā ir uh, aizsargājamas? Es gribētu saņemt atbildu šo jautājumu. Daudz, kas tiek runāts par finansējumu, par riska kapitālu, par Eiropas inovāciju finansējumu fondu. Jums ir taisnība, šīs iniciatīvas ir jāatbalsta. Bet es gribētu zināt, kādi konkrēti priekšlikumi ir paredzēti maziem vidējiem uzņēmumiem mazā biznesa akta ietvaros. Paldies! Merci beaucoup. Euh, Paldies. Tagad vārds Odī. Tagad vārds Odī kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uzstāšos kā referents pār septītās pētniecības programmas novērtējumu. Politiskā sarunas par šo programmu notika 2006. gadā, un toreiz tas iest, ietilpa Lisabonas stratēģijas pārskatīšanās procesā. Šeit pamat programma, par programmu būtu sakāms, uh, tas, kā attiecībā uz šo stratēģiju, Lisabonas stratēģija bija neveiksme, Lisabonas līgums izveido jaunas institūcijas un treškārt mēs piedzīvojām krīzi. Sarunas par programmu notika krīzes pašā sākumā. Tagad mēs esam krīzes vidū. Mums vēl ir jā īsteno šī programma līdz 2013. gadam. Es pateicos jums par to, ka jūs esat gatava uzklausīt parlamenta viedokli. Tas mums ir ļoti būtiski. Ir politiska vienprātība starp dažādām politiskām grupām parlamentā par to, ka 2011., 12. un 13. gadā mums ir jāatbalsta zinātne, inovācijas, jo visi saprot, ka tas ir ļoti svarīgs Eiropas konkurētspējai un labklājībai. Uh, šis neatkarīgais ekspertu vērtējums ir ļoti kvalitatīvs. Mēs varam nožēlot tikai, ka dalībvalstis netika pietiekami iesaistītas, ka mums nav pieejams tāds pārskats par uh, zinātnes pētniecības situāciju Eiropas Savienībā kopumā un katrā dalībvalstī. Uh, mums vajadzētu, uh, ja mēs vēlamies uh, zinātnī pacelt Eiropas līmenī, tad mums uh, pietrūks informācijas par situāciju atsevišķās dalību valstīs. Vai mēs uh, arī esam domājuši par to, ka vajadzētu izveidot Eiropas līmeņa infrastruktūru, lai pētītu svarīgus jautājumus tādus kā uh, klimata pārmaiņas, veselība, iedzīvotāju novecošanās, kodoldrošība un citi. Jūs eh, kā esat strādājusi revīzijas palātā un tādēļ mēs uh, ceram uz jūsu pieredzi un mēs arī vēlamies izveidot darba grupas parlamentā, lai ar finanšu regulas eh, analīzi mēs pēc tam nāktu klajā ar priekšlikumiem, kā vienkāršot uh, uh, administratīvos procesus un kā būtu jāgroz finanšu regula. Paldies. Kolēģis Lamberts. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze, paldies, ka esat iedusies šeit un mēs zinām jūs tiešām dedzību, arī cenšoties nodrošināt, lai inovācija Eiropa izdotos. Man divi jautājumi. Viens arī, ko varēs sagaidāt no varbūt zaļiem, varbūt arī cits varbūt mazāk. Viens ir iter svarīgs jautājums, tātad mūsu no noteikti satrauc jautājums par naudas apjomu, ko tagad plāno iekļaut ITER, skatoties arī līdzinējos fondus. Tad mēs runājam par 700-750 miljoniem eiro papildus, kas tiktu iekļaut ITER projektā tikai 2012. un 2013. gadam. Un mēs līdz ar to skatāmies, ka mēs nevaram īsti redzēt strauju virzību tālāk. 700 miljoni eiro papildus, kas tiek atņemti tā 7. pānta programmai un novirzīti konkrētam vienam mēķim, manuprāt, tas ir ļoti nopietns solis, kas varētu ietekmēt arī tālāku darbību par nākošos 15 gadus. Nu, paskatīsimies, kas, piemēram, varbūt nenotiks īstā kā Japānas scenārijs, bet tas mūs nopietni satrauc tagad. Varbūt, ka tā nav vislabākā vieta un lieta, kur tērēt mūsu naudu. Tālāk, skatoties cits lietas. Viens no svarīgākajiem izaicinājumiem ir, protams, arī nodrošināt mūsu uh, um, darbības, bet no otras puses mums ir arī jānodrošina saliedētība visā Eiropā, nevis tikai kāds višķās tā kā vietās kaut kas tik darīts. Tāpēc jau mēs klausklāsam arī sākotnēju, to, ko mēs saucam jaunām dalību valstīm, ka viņi jūtas atstumts. Tātad jautājums šāds. Reģionāls fonds, kas pats ir 500 miljonus, tātad gandrīz arī tos pašus apjoms, ko arī 7. panta programma uh, norāda, ka to varētu visu tērēt arī pētniecībai attīstībai. Un mēs redzam, ka tas īstenībā būtu jāpiešķir jaunajām valstīm, lai viņas varētu arī, arī sasniegt šo izcilības līmeni. Man ir jautājums tātad, cik lielā mērā jūs uzskatāt, cik efektīvi šāda nauda tiek tērēta, un tālāk, kā jūs skatāties arī astoto pamatprogrammu, vai arī kā to sauksim, kā mēs varam uzlabot šīs sinerģijas starp līdzekļiem, kas tiek izmanta reģionālo fondu ietvaros, pētniecības attīstības aktivitātēm un pašas pētniecības pamatprogrammas ietvaros. Paldies! Vēlos tikai paziņot, ka jau vēl 11 de deputāti grib izteikties, tieši tāpēc šobrīd slēgsim runātāju sarakstu, un otrs priekšlikums, ka jūs tomēr katrs mēģināt sevi ierobežot un izteikties divu minūšu laikā. Fan Nistelroja kungs. Paldies priekšsarātāji! Un es arī gribu pievērsties daudziem jautājumiem, protams, kas jau šodien izskanēja. Mani kolēģi jau norādīja, ka ļoti svarīgi tiešām ir nodrošināt arī mūsu starptautisko veiksmes darbību, kādā ziņā, kas ir vēsta arī uz izcilību un intelektā brīvu plūsmu. Bet, nu, tas viss ir, protams, tādi mērķi. Bet ir jāsaprot, kā arī uzņēmumi kas darbojas dažādos valstīs, ka mums viņiem ir jāsniedz zinām atbalsts. Bet redz, kas notiek, piemēram, Ķīnā. Viņi pārņem atsevišķu uzņēmumu, monopolistu, pārņem veselas nozars, un tas mums satrauc. Tālāk reģionālie fondi. Īpaši vidus, centrāla Eiropas valstis, austruma Eiropas valstis, mums te vajadzētu skaidrāk tomēr vienoties. Nevaram vienmēr runāt tikai par pozitīvām tendencām, kas, piemēram, notiek eh, jā, infrastruktūra attīstās Čehijā, Polijā, bet tas nepietiekam, tas viss tomēr nepietiekam, tur vajadzētu tomēr daudz tā mētiecīgāk virzīt arī pētniecības programmas un arī infrastruktūras programmas, to visu vajadzētu arī ciešāk koordinēt. Līdz šim tas tā īsti nav. Tālāk šīs dalīto risku finanšu instruments. Mēs par to esam vairākas reizes jau runājuši un Bet gal galā par ko īsti ir stāsts? Par to, ka pētniecības infrastruktūra tiktu ar to veidot. Es tā sapratu to, bet ja jūs paskatāties konkrētiem rezultātiem, nu tā īsti nav. Mums tāpēc vajadzētu paskatīties, ko mēs īsti izveidojam. Vai mēs tiešām nevarētu panākt konkrētākus rezultātus, īpaši arī pētniecības infrastruktūras izveidošanā. Un tad vēlreiz par šo dalīto risku finanšu instrumentu. Um, Nu, mums tiešām jāskatās, vai mēs arī mainam šos noteikumus, vai arī mēs vienkārši turpinām un neskatoties vienalga uz to, kāds ir bijis izvērtējums. Un tālāk, inovācija Eiropa. Ir dokumentā pateikts, ka reizi gadā ir jāsasauc konvents, um, tāpēc es arī esmu par to domājis, ka 2011. gada beigās mēs varbūt arī beidzot to varētu īstenot. Galu galā ir arī parlamenta institīva par šādiem jautājumiem. Tātad mums jāskatāties, kāda būtu arī šie sagatavošanas darbi, lai 2011. gada kādā beigās tas notiktu. Paldies priekšsēdētājiem, saka en Enčukungs. Es arī vēlos pateikties komisārei. Un es arī sveicu jūs jau pagājušā svētā Patrika dienā 7. martā. un reiz arī skats nākotnē par eh, pētniecību nākotnē. Jo Eiropa, protams, ir jāveido kā telpa, kur ir spēcīga pētniecība un jaunie produkti, kas tiek atklāti, lai tie arī straujāk nonāktu tirgū. Mēs redzam arī no pētniecības, mēs varam sagatavot jaunas darba vietas, kas tieši saistās arī ar industriālo politiku. runāt par lī, tiešām tādu vienotas bāzes izveidu Eiropas Savienībā, mēs redzam, ka jaunās dalībvalstīm nereti ir ļoti slikta pētnieciskā bāze. Un tāpēc vajadzētu paredzēt papildus speciāli iezīmēt līdzekļus šīs problēmas pārvarēšanai. Vakardien mums bija arī, protams, diskusijas par septītā pamatprogrammas novērtējumu, starposmu novērtējumu. Mēs uzklausījām arī ekspertu komitejas priekšsādātāju Rolfu Ārenbergu kungu es viņam uzdevu šo jautājumu, un viņš norādīja, ka mums ir jāizmanto struktūrāli fondi, lai šo jautājumu risinātu. Vai jūs uzskatāt, ka tas ir tiešām labs veids, kā mēs varam risināt šādu problēmu? Varbūt, ka jūs tomēr atbalstītu papildus fonda izveidi, līdzekļu piešķiršanu jauno dalībvalstu infrastruktūras bāzes atbalstam, kāds, piemēram, redzams arī ASV. Cukālas kungs tālāk lūdzu. Paldies, priekšsādātāji arī. Es sveicu komisārs Kundzi, kas šodien ieradusies pirms parlamentā. Es ar lielu uzmanību uzklausīju viņas uzrunu šodien un dabūt arī kolēģu viedokļus. Es gribu tādu pievērst uzmanību tiešām arī tam būtiskam jautājumam, kam arī Otīkungs pievērš savu uzmanību. Tātad ir jārunā par to, kādā virzienā attīstās Eiropa pētniecības un inovāciju jomā. Mēs arī redzam, ka viena no galvenajām darba hipotēzēm ir, ka tas ir ceļš uz ekonomisku izaugsmu. Vienlaikus tomēr ir spēkā arī, ka Eiropa, protams, netiek vaļā no savas ekonomiskās krīzes, un vienlaikus tas nozīmē, ka starptautiski mēs esam iekavējuši laiku. Uh, Galu galā mēs redzam, ka izaugsmē tagad no rietumiem vairāk pārmetās, pārs, pārsverās uz Āziju. Es piekrītu Odīkungam viedoklim. Viņš norāda, un es arī gribu norādīt, ka man ir nedaudz tāds slikts sajūta par Eiropas nākotni. Man gribētos redzēt precīzus skaitļus, datus, kas tieši parādītu, kādā veidā Eiropa šobrīd um, pozicionējuši sevi starptautiski, kādās pozīcijās mēs esam. Un tālāk mēs grib, negribam atzīt, ka Lisabonas stratēģija ir izgāzusies, vienlaikus mēs runājam par jauno 2020 stratēģiju. Bet, manuprāt, vajadzētu vispirms taču saprast, kāpēc izgāzās ir Lisabonas stratēģija. Jā, mums ir ļoti bijuši daudz saistoši lēmumi visās iespējamās jomās, arī attiecīgi par atjaunojumiem energoresursiem un tā tālāk bet varbūt, ka mēs tātad arī varētu pieņemt konkrēts lēmums, saistošs lēmums par valsts subsidijām līdz 2015. gadam. Un tad vēl būtu arī jautājums par kohēzijas un struktūra fondu izmantošanu. Lūk, tas atkal ir politisks jautājums. Vai nu mēs izcilību gribam veicināt, un mēs tiešām mm, tikai kohēziju. Tas ir tomēr arī pretstat, kas ir jāatzīst mums arī jāatzīst, ka e, līdzīgi kā ekonomikā, ja mēs e, gribam sniegt atbalstu gan vājiem, gan spēcīgajiem, tomēr zinātne darbojas citādāk. Un tas mums jāatzīst. Tālāk, Odeļ Jokastījo. Paldies, priekšsarētāji. Komisārs kundze. Paldies par šodienas uzrunu, par skaidrojumiem. Es vēlos eh, pievērst uzmanību vienam no būtiskiem jautājumiem šajā likumdošanā, kas arī ir aktuāls. Proti, kā mēs pārbaudām, izvērtējam iepriekšējo pētniecības programmu, un tam ir arī, protams, ietekmi tagad uz vidustermiņu pārskatu. Tātad jāatbild jautājums, kas no šī vidustermiņa pārskata ir tiešām pats būtiskākais, uh, kas ir jāņem vērā, ir izstrādāt jauno nākamo pētniecības pamatprogrammu. Un tam pakārtots jautājums, kurus aspektus mēs uzreiz tā varam īstenot, lai atlikušajā pustermiņā, eh, tātad eh, otrajā termiņā, līdz 2013. gadam mēs tomēr veiktu nozīmīgus uzlabojumus. Uh, tam, manuprāt, ir jāpievērš ļoti liela uzmanība. Bieži jau mēs runājam par daudzām lietām, kas īstenībā tāpat ir pārāk tālu nākotni, kur mēs tāpat nevaram tagad ietekmēt, tā ka daudz lietas, protams, kas jau ir paredzēts attiecību 2012. un 2013. gadam. Tā kā mēs šobrīd varam grūti mums ir ietekmēt um, līdzinējos pieņemtos lēmumus un programmas, kuras jau šobrīd ir apritē un spēkā. Tomēr Mums ir jāpanāk vienkāršošana. Un uh, eksperti to jautājumu arī risina, un tāpat arī mēs savā ziņomā to risinām. Tad, tad ir jāsaka, ko mēs vēl varam uzlabot jau šobrīd, 7. pamata programmā, lai jau tagad uzreiz mēs arī izmantotu piedāvāto starposma izvērtējumu. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo tas reizē paver praktiskas iespējas. Uh, arī šo jautājumu īstenot. Paldies! Kavaļo, protams, tālāk. Thank you very much, President. I would like to... Paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties komisārei par to, ka viņa šodien ir ieradusies pie mums. Mans pirmais jautājums ir saistīts ar vienkāršošanu. Mēs uh, apsveicam pasākumus, ko komisija jau tagad īsteno, bet uh, es uzskatu, ka ir daži pasāku, pasākumi, kas ir minēti gan komisijas eh, paziņojumā, gan manā ziņojumā, ko varētu īstenot nemainot finanšu regulējumu, un to vajadzētu minēt arī septītās pētniecības pamatprogrammas vidusposma novērtējuma ziņojumā. Tāds arī ir mans pirmais jautājums. Kam, ka, ko mēs darīsim ar eh, tolerējamo kļūdas risku? Pieļaujamo kļūdas risku. Vai mēs mēģināsim diferenciēt to mazākiem un lielākiem projektiem. Ņemot vērā jūsu pieredzi šajā jomā, es vēlētos uh, lūgt jūsu viedokli. Otrakārt, Kā mans kolēģis Odī jau teica, septītās, septītajā pētniecības pamatprogrammā ir jāmaina tās lietas, ko vajag mainīt, jo daudz kas tajā jau ir labs, un to vajadzētu paturēt. Mums vajadzētu uh, regulēt to, kas ir uh, regulējams, piemēram, enerģētika nebija īpaši prioritāte laikā, kad septītā pamatprogramma tika veidota. Uh, Vajadzētu likt lielāku uzsvaru uz eh, rūpniecību, arī attiecībā uz struktūru un mehānismiem eh, būtu lietas, kas jāmaina. Mm, te, tā būtu jāuzlabo mazo un vidējo uzņēmumu piekļuve vienoto tehnoloģiju iniciatīvām. Un jūs arī teicāt, eh, ka ir svarīga sieviešu dalība. Vai mums nevajadzētu likt uzsvaru arī uz jauno zinātnieku līdzdalību? Mums ir daudz lielisku zinātnieku, kas uh, ir bez darba, un mums vajadzētu nodrošināt to, ka ir instrumenti, kas palīdz viņiem iesaistīties pētniecības projektos. Kolēģi Komī. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisārs Kunze par jūsu stāstīto. Tas bija ļoti vērtīgi, lai saprastu virzienu, kādā mēs attīstāmies. Es saprotu, ka ir rūpīgāk jāpanalizē inovācijas, tas ir viens no galvenajiem elementiem, bet tajā pašā laikā es domāju, ka koncentrēšanās uz jaunajiem pētniekiem un uh, sievietēm pētniecībā arī ir būtiska. Iespējams, ka Valjo kundze teica jau kaut ko līdzīgu. Mums vajadzētu pulcēt eh, jaunās eh, pētnieces sievietes, jo viņu vidū bezdarbs ir ļoti liels. Itālijā, manā valstī, netiek eh, pilnībā izmantots finansējums, un dati to apliecina. Uh, Tā varbūt nav gluži Eiropas līmeņa problēma, bet dalību valstu problēma. Es vēlos jautāt, kā komisija vērtē mēģinājumus atjaunot izaugsmi uh, lietišķajā pētniecībā Eiropā. Paldies, priekšsēdētājs saka Neblers kundze. Es vēlētos eh, pateikties eh, komisārei par viņas teikto, ņemot vērā uh, katastrofu Japānā. Uh, ir, ir, ir svarīga uzkrāšanas tehnoloģijas pētniecība, akumulatoru bateriju jomā, respektīvi enerģētikas nozēra, kurai ir nepieciešams eh, īpaša uzsvēršana un aktualizēšana. Un tāpat ir jāņem, eh, jārunā par, eh, par humanitārajām zinātnēm. Es vēlētos tāpēc dzirdēt no jūsu puses vērtējumu, uh, Vai jūs, prāt, to vajadzētu turpmāk iekļaut šajās pētniecības pamatprogrammās, vai jūs domājat citādāk? Ir problēma, saka priekšsarētājs, ir pieteikušies vēl divi, trīs kolēģi, viņi iespējams ir ieradušies mazliet vēlāk, mēs esam jau noslēguši runātāju sarakstu. Merkis skundze. Paldies priekšsēdētāji. Paldies komisāri. Man ir daži jautājumi par saistību starp inovāciju eh, savienību un pamatprogrammu. Kādā veidā šī inovācija savienība varētu virzīt nākamo pamatprogrammu? Un jūs arī norādījāt uz eh, būtiskajiem sabiedrības uzdevumiem. Vai šie būtiskie sabiedrības uzdevumi būs eh, arī pamatprogrammas pamatā? Ir vairāki šādi uzdevumi. Vai jūs plānojat pielāgot šo pamatprogrammu? Uh, jau minētajiem lielajiem sabiedrības uzdevumiem, ja tie ir trīs, vai jūs domājat tos nodalīt, vai, uh, vai jūs varētu norādīt, kā jūs plānojat rīkoties. Tad runājot par inovāciju partnerībām, kā tās uh, tiks iesaistītas pamatprogrammā vai visu pamatprogrammā paredzēto īstenosim ar inovāciju partnerībām, vai arī šis partnerības ir tikai daļa no pamatprogrammas. Šķiet, ka inovāciju partnerības ir visur, un uh, esmu entuziasma pilna par to, ka mūsu rīcībā ir jauns instruments, bet uh, mēs eh, vēl daudz ko nezinām par to. Vai jūs eh, varētu pastāstīt mums, kas notiek ar šiem inovāciju partnerībām un kā jūs iesaistīsieties? Es uzskatu, ka inovācijās ir svarīgi koncentrēties, proti prioritizēt un arī deprioritizēt. Ko jūs plānojat padarīt par prioritāti un ko jūs plānojat svītrot no prioritāšu? saraksta. Vai šīs lielās, šī lielie sabiedrības uzdevumi var, varētu kalpot par tādiem flagmaņiem, kas noteiks mūsu virzienu? Tāpat arī eh, inovācijām ir svarīga eh, plaša līdzdalība, kā jūs to risināsiet, un arī attiecībā uz šo riska dalīšanas kapitālu es vēlētos dzirdēt jūsu viedokli. So, ja bym chciał pani komisār. Gerek kungs. Paldies, komisārs kundze. Es gribētu nedaudz pastrīdēties ar jums, runājot par izcilības principu. Protams, visi vēlētos būt izcili, bet definīcija ir neprecīza. Un uh, dažās zinātnes nozarēs tiek uh, pielietoti neatbilstoši principi, lai noteiktu, kāda jautājumi ir vissvarīgākie Eiropas Savienībai. Uh, un dažkārt netiek izvēlēti tie labākie risinājumi, jo vienkārši trūkst informācijas par mūsu praktisko darbu. Un kas ir plānots, lai vairāk uh, izmantotu zinātnieku pieredzi centrālajā un austrumē Eiropā. Un, piemēram, kā tas bija Bonas projektā. Gracias, presidente. Gracias, señora komisārija. Paldies. Uh saka Rieris Madurēlas kundze. Paldies, komisāri, ka ieradāties eh, pie mums, eh, lai varētu notikt viedokļu apmaiņa par Eiropas eh, zinātnes, politikas un inovāciju nākotni. Es vēlētos paust savas bāžas jums, komisāri, Es piekrītu, ka ir svarīgi paturēt prātā, kādu vēstījumu mēs vēlamies nodot iedzīvotājiem Eiropā, un, manuprāt, viens no galvenajiem vēstījumiem ir līdzsvarotība. Es nedomāju, ka mēs šobrīd to nodrošinām. Kad es saku līdzsvars, tad es eh, domāju atbalstu pamat fundamentālajai pētniecībai, inovācijām un līdzsvaru starp to, kas darbojās labi septītajā pamatprogrammā un jaunajiem instrumentiem un pasākumiem, kas mums būs vajadzīgi, lai risinātu jaunos uzdevumus. Jūs runājāt par turpināmību un par nedrošības gaisotni. Konsolidētās zinātnieku komandas jau veic labu darbu, tam vajadzētu atbalstu, tāpat arī jaunajiem zinātniekiem. Uh, Tāpat mums ir arī jāturpina palielināt budžetu un kliedēt bāžas, tostarp arī uzlabot koordināciju starp nacionālajiem un reģionālajiem plāniem, risinot tādējādi nelīdzsvarotību budžetos. Es vēlētos pieredzēt līdzsvarotu pieaugumu pētnieku skaita ziņā, lai mēs varētu tuvināties savām konkurentu valstīm, nodrošinot, nodrošinot to, ka ne tikai pētnieki, bet arī visas ieinteresētās puses zinātnē un tehnoloģijā aktīvi piedalās eh, nākotnes veidošanā. Esmu droša, ka komisārs kundze zina, kādas baumas uh, apgrozās par šiem jautājumiem, bet varbūt jūs varētu kliedēt dažas no šīm bažām. Paldies. Tujas kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāri par skaidrajiem un apņēmības pilnajiem izteikumiem. Es vēlētos eh, runāt par jautājumu, par kuru līdz šim ir maz diskutēts, par resursiem, par mērķiem, ko mēs noteicām 2020. gadam un Eiropas Savienības budžetu, ir lielas nesakritības starp to, ko mēs vēlamies sasniegt un ko mēs atvēlam tā sasniegšanai, un šī nesakritība varētu apdraudēt visu projektu. Grostetas kundze jau minēja caurskatāmības trūkumu kas mēdz iestāties, kad Eiropai svarīgo, svarīgi jautājumi tiek risināti sadarbībā ar eh, citām valstīm. Vakar eh, tikās krīzes komiteja, Eiropas investīcija bankas priekšsēdētājs arī bija klāt, un viņš jau arī runāja par šo neproporcionalitāti starp mērķiem un resursiem. Viņš teica, ka mums jādomā par jauniem finanšu instrumentiem mērķu sasniegšanai, jo uh, 2011. un 2012. gada budžets ir, eh, budžeta mērķis ir saglabāt resursus eh, paredzētajos apjomos, bet nākotnē mums vajadzēs darīt vairāk. Mums ir jāmeklē resursu, resursi un eh, jāpavairo tie. Mēs nedrīkstam visu atstāt dalību valstu ziņā. Uh, ir jāizmanto tie finanšu instrumenti, kas jau ir ieviesti, lai ga garantētu investīcijas un nodrošinātu risku dalīšanas mehānismus. Protams, ka šādi mehānismi jau ir lietoti 7. pētniecības pamatprogrammā, bet varbūt ir vēl kādi citi instrumenti, kuriem ir šis pavērošanas efekts, jo pretējā gadījumā visi mūsu centieni uh, Eh, var nebūt eh, optimāli. Mums ir jābūt drošiem, ka katrs eiro kalpo iedzīvotājiem, ka mēs rodam eh, saiknes, sinerģijas, bet mūsu centieni var būt neefektīvi milzīgo vajadzību priekšā attiecībā uz inovācijām un pētniecības pārnesi. Um. Ähm, Eler kungs, paldies! Ja mūsu kopīgais mērķis ir panākt vismaz par 20% vairāk 7. Pētni, 8. pētniecības pamatprogrammai, tad mums ir līdz vasarai laiks panākt uh, kompromisu starp jaunajām un vecajām dalību valstīm. Es nevēlos uh, šeit runāt detalizēt par to, bet ja mēs drīz neradīsim kompromisu, tad notiks jau prognozējamais, proti sarežģītā uh, budžeta situācijā vecās dalību valstis eh, tieksies uz izcilību, un tam nebūs nekādas intereses par eh, šīs eh, programmas politisko stiprināšanu, bet jaunajām dalību valstīm būs svarīgi tādi jautājumi kā, piemēram, Galileo. Mums ir jāmēģina jau drīz rast kompromisu, un ja mums tas neizdosies, un mēs par to turpināsim runāt jau astotajā pamatprogrammā, tad eh, var gadīties, ka mums ne, neizdosies palielināt šos budžeta līdzekļus. Kompromiss ir jārod eh, cik drīz vien iespējams, un eh, tas jādara jau zaļajā grāmatā. Tik minēts par daudzgadīgo finanšu ietvaru. Līdz šī gada beigām tiks runāts par finanšu ietvaru. Un, ja līdz tam laikam mums neizdosies panākt 20 līdz 25% vairāk līdzekļu un kompromisu, tad um, dažādu iemeslu dēļ mēs būsim sašķēlušies arī šeit parlamentā, un mēs vairs nevarēsim iegūt uh, nekādus uh, līdzekļus. Uh, Ir jāsūta politisks signāls un uh, jāmēģina panākt kompromiss, jo pretējā gadījumā mēs zaudēsim. Septītajā pētniecības pamatprogrammā mēs līdz eh, pēdējam diskutējām par šo jautājumu. Ja mēs jau drīz neradīsim kompromisu, tad uh, mums uh, vajadzēs ļoti lielas pūles, lai atgūtu līdzekļus, tāpēc jārīkojas ātri, jārīkojas gudri, un jau tagad ir jāveido priekšstats par to, uh, cik daudz līdzekļu tad mums īsti vajadzēs. Paldies! Tas bija pēdējais runātājs, no runātāja saraksta vēl ir palikušas desmit minūtes, un es vēlētos dot komisārai iespēju atbildēt uz dažiem jautājumiem kas varētu nebūt vienkārši, bet varbūt jūs varētu vismaz šajā īsajā atvēlētajā laikā parunāt par būtiskāko. Paldies! Tiešām ar desmit minūtēm nepietiek, lai atbildētu uz visiem jautājumiem, bet es šos jautājumus sagrupēšu. Pirmkārt, ja mēs uh, palūkojamies uz pastāvīgo diskusiju, kas ir notikusi arī attiecībā uz septītās programmas vidusposmu izvērtēm par atšķirībām starp valstīm, kuras gūst panākums, un valstīm, kuras nespēja tik ātri virzīties uz priekšu. Jau no pašiem sākumiem septītajā pētniecības programmā mēs veicām pasākums, lai atbalstītu jaunās dalību valstis un mēs centāmies arī um, pieņemt darbā izvērtēšanas ekspertus no visas Eiropas Savienības un arī apvienot jauno un veco dalību valstu kontaktpunktu darbību. Un mm, mēs esam satraukti par to, ka tiešām šī darbības rezultāti ir tik atšķirīgi un šī uh, iedzīšanas uh, tempi ir uh, zemi. Um, tās mēs ceram, ka ja, valstis, kurās uh, negūst tādus panākumus, kā bija cerēts, aktīvi iesaistīsies zaļās grāmatas apsprieš, apspriešanā un ka mēs gūsim mācību no uh, pieredzes. Tāpat eh, ir svarīgi veidot pētniecības infrastruktūru šajā valstī, jo gan deputāti, gan valdība pārstāvi no šīm valstīm man regulāri informē par to, ka labākie zinātnieki dodas prom no šīm valstīm, ne tikai uz citām Eiropas valstīm, bet, bet arī ārpus Eiropas. Bet, ja būtu zi zinātnes infrastruktūra attīstīta, būtu iespējams saglabāt šos zinātniekus uz vietām. Protams, eh, par sadarbību ar attīstības valstīm. Mums ir augsta līmeņā ekonomiskā dialoga grupa ar Ķīnu. Decembrī pagājušajā gadā tikās Pekīnā, ir paredzēta arī šajā gadā tikšanās. Es arī esmu paredzējis apmeklēt Ķīnu eh, šogad un ir ļoti svarīgi risināt jautājumu. Un tas tiešām ir ļoti svarīgs jautājums visam. Uh, rietumu pasaulē, tīpaši Eiropas Savienībai par apusējību. Tālāk par administratīvo vienkāršošanu. Es pastāvīgi atsaucos uz izcilo Marijas Karvaljo ziņojumu, kurā ir norādīti visi vienkāršošanas pasākumi, kas ir jāveic. Un esmu vairāk teikusi, ka visi pasākumi, ko komisija varēja veikt, ir veikti. Tagad turpmākā virzība ir atkarīga no jums un no padomes. Jums ir jālēm par citiem eh, vienkāršošanas eh, elementiem, pārskatot eh, finanšu schēmu un finanšu regulu. Mēs uh, saprotam, ka parlaments mūs atbalsta un šis darbs ir jāturpina. Esmu ļoti pateicīga parlamentam un tā deputātiem, kas ir strādājuši pie šiem jautājumiem. Tālāk jautājums par. Um, um. Par ITER, par šis ir tāds tiešām tāds uh, sarežģīts jautājums mēs beidzot esam panākuši vienošanos budžeta balsojumā par to, ka divas trešdaļas finansējuma nāks no citiem avotiem un tikai viena trešdaļa finansējuma no pētniecības programmas. Šeit bija milzīga cīņa un uh, mūsu direktorāts iestājās par to, lai saglabātu vismaz šo trešdaļu finansējumu, bet uh, budžeta diskusijas bija ļoti uh, Eh, karstas un eh, ītre kļuva par tādu kā ķīlnieku šajās budžeta cīņās, bet tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tas skar valstis un uzņēmumus, kas eh, gatavojas parakstīt līgumus un arī tādam mm, uh, uzņēmumiem uh, kā džet, kas tiek veidots apvienotā karaliste. Uh, Tālāk Nībleres kundze jautājums uh, par uh, to, ko mēs uh, mācāmies no neseniem notikumiem Japānā. Mēs apspriežam šo jautājumu ar Otingeru kungu. Mēs uzskatām, ka tiešas sekas Eiropai nebūs. Šobrīd radiācijas līmenis dalību valstīs ir normāls un šie mērījumi notiek regulāri visās dalību valstīs. Uh, uzraudzības uh, stācijās. Mums ir arī brīdināšanas sistēma izveidota. Ja kādā dalību valstī radiācijas līmenis ir paaugstināts, tad visas dalību valstis tūlīt par to tiek brīdinātas. Uh, mums ir jāapspriež arī tādi jautājumi kā, kā drošības uh, nodrošināšana un licencēšanas process atom elektrostacijās un to kontrole. Bet šo jautājumu vairāk apspriedīs uh, uh, mans kolēģis Otiņģērkungs. Mūsu uh, Eiropas četri eksperti tiks uh, iesaistīti šai procesā. Mums ir, uh, ir uh, partnerība, tiek veidota, uh, mums ir paredzēti pilotu projekti, un uh, ar šo jautājumu nodarbojas ne tikai parlaments un komisija, bet arī padome mums deva pilnvars īstenot pilotu projektu, lai mēs varētu izmēķināt, ko nozīmē e, Eiropas inovāciju partnerība, kādas problēmas varētu rasties, un, lai mēs varētu turpmākajās inovāciju partnerībās e, iespējamās kļūdas novērst. Daudzi kolēģi vēlas veidot šādas inovācijas partnerības, bet mums ir noteikti ļoti stingri kritēriji par to, kas ir partnerība un kad tai ir jāsniedz atbalsts. Mūs ierobežo tās, ka mums ir nepieciešams padomas atbalsts, pirms tiek iedarbināta vai apstiprināta jauna inovāciju partnerība. Pēc manām domām arī ļoti svarīgs jautājums ir, un par to runāja uh, daudzi deputāti, par reģioniem. Jūlijā Briselē notiks uh, reģionu konference par to, kā plašāk izmantot septītās pamatprogrammas sniegtās iespējas reģioni bieži vien sūdzas, ka tiem trūkst informācijas, ka tie nav pietiekami iesaistīti šajā procesā. Risku sadales finanšu mehānisms. Mēs šobrīd izstrādājam maziem vidējiem uzņēmiem paredzētu īpašu instrumentu, lai varētu tiem nodrošināt papildu atbalstu. Komisārs Rēns vada īpašu darba grupu, kurš izvērtē iespējamos jaunos finanšu instrumentus, kuri spētu risināt deputātu minētos jautājumus. Šajā ekspertu grupā mums ir arī Eiropas Investīcija Banka, investīcija, Eiropas Investīcija Fonda eksperti eksperti, kuri sniedz atzinums par to, kas būtu iespējams, kas nebūtu īstenojams, eh, kas varētu būt liederīgs un kā to visu sasaistīt ar eh, turpmāko eh, savienības budžetu. Budžeta jautājumā mēs esam atkarīgi no parlamenta un padomas lēmuma. Mēs raugāmies uz parlamentu kā uh, atbalstu, lai nodrošinātu pieniecīgu finansējumu zinātnei un pētniecībai. Es arī negribu, lai kādam rastos iespējas, ka mēs esam aizmirsuši humanitārās zinātnes. Protams, ir daži elementi zinātnē svarīgāk nekā citi, bet ir jāsaprot, ka mēs atbilst, atbalstīsim visus elementus, bet mums sava izvēle ir jābalsta uz kopīgiem sabiedrības mērķiem. Mums jāmeklē risinājumi eh, galvenajām sabiedrības problēmām, mums ir jāatbalsta fundamentālie pētījumi, jo bez izcilības eh, fundamentālos pētījumos mēs nespēsim atrisināt mūsu priekšā stāvošās problēmas. Uh, Es esmu ļoti pateicīga par jūsu jautājumiem. Diemžēl laiks bija ierobežots un es nevarēju sniegt atbildes uz visiem izskanējušiem jautājumiem. Bet esmu gatava apspriesties ar jums arī un atbildēt personiski uz jūsu uzdotiem jautājumiem. Paldies par sadarbību! Ganz herzlichen Dank für Sirsnīgs paldies! Pirmkārt par jūsu laiku, paldies, katrā ziņā mums arī sniedzat šo nozīmīgu informāciju, un treškārt par ļoti labo sadarbību, ko jūs šodien atkal apliecinājāt. Un es domāju, ka mums arī būs nākošajos mēnešos, nedēļās instants debats. Paldies! You <laughs> have more time in your debates. Thank you. Thank you. Good. Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi. Nu, ko varam ķerties pie balsošanas, lūdzu? Haben Sie all Ihre Karten dabei? Ar visiem lūdzu ir savas balsošanas kartes. Gut. Können wir beginnen, meine Damen und Herren? Nu, ko varam sākt, dāmas un kungi? Nu, labi, mums ir mainīta darba kārtība, bet šis vēl ir pēc plāna. Tātad balsojam par piekļuvi nosacījumu publiskiem regulētiem pakalpojumam, ko tev vajag globāli līdzekļu līdrodu novakācijas sistēmu, kuras aizās saskaņā ar Galileo programmu. Devītais darbkārtības jautājums. Manuprāt, viss tur ir skaidrs, varam ķerties pie darba. Sākam. 23. pār pret atturas pieņemts. AFED 12 pār pret atturas pieņemts. 13 pār pret atturas pieņemts. AFED 14 pār pret atturas pieņemts.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 pieņemts. Afet 19 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss numur 2 par, pret, atturas pieņemts. Tālāk Afet 20 līdz Afet 20, 21, 22, 24, 25, 26 par visiem šiem varam kopā blokā par, pret, atturas pieņemts. 29 par,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 Visi, tak viss varēja blakā nobalsot, nu? Es tak jau piedāvāju. Nu labi, tagad 29 par pret atturs pieņemts. 30 par pret atturs pieņemts. 31 par pret atturs pieņemts. 32 par pret. 32. Ļoti labi. Par 32 par pret atturs pieņemts. 33 par pret atturas pieņemts. 34 par pret atturas pieņemts. 32 ar mutiskojas grozījums Lamberta kunga ziņojums nenolasīšu, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk 34 par pret atturas pieņemts. 35 par pret atturas pieņemts.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 16 par, pret, atturas pieņemts, 3 papildinājums par, pret, atturas pieņemts, 17 par, pret, atturas pieņemts, afet 4 par, pret, atturas noraidīts, numur 4 par, pret, atturas pieņemts, 19 par, pret,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 11 par pret atturas pieņemts 22 ar mutisko grozījumu, ko Lamberts iesniedz par pret atturas pieņemts 12 Lamberts atkal ar mutisko grozījumu par pret atturas noraidīts 13 par pret pa 12 Bija tā viss skaidrs. Nu labi, pārbaudām 12, lai vispār izmantotu balsošanas iekārtas. Lūdzu, sākam balsot. Viens no daudz patīs pa daudz. Tagad labi. Viss beidzam balsot. Rezultāts. Nu, pavisam knapi noraidīts, jā. Nu, ļoti labi, ka parodiem, ļoti labi, ka norādiet. Kurš to ierosinā? Kurš to piecelties? 13 pār pret atveras noraidīts. Afet 17 pār pret at, 7 atvainojos. Pret atveras pieņemts. Beidzam, gala balsojums, sākam balsot. Tagad sākam balsot. Viens no tautas patīs par daudz. Tagad kārtībā. Beidzam balsot. Nu, skaidrs. Tālāk Glantēm skungam vārds jau pavisam īsi. Paldies visiem sekretariātam un ēnu referentiem par labo sadarbību un kompromisu gatavību. Un, manuprāt, viņu gatavība panākt kompromisu tiešām arī ir tālāk jāapliecina trilogā ar padomi un komisiju un attiecīgajos komitejās. Paldies visiem, līdz ar to tālāk nākamais, baltoju, nākamais balsojums, uh, tas arī viss šodienas balsošana. Un tagad desmitais darbkārtības jautājums - platjosla Eiropā. Un Cavēlas kundze ir arī referente. Bet lūdzu, visi, kas grib turpināt diskusijas ārā no zāles, tad pavisam strauji ja, iziet un, un vismaz uzvedieties iespējami klusu. Tagad Savēlas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Šī ziņojuma mērķis ir sagatavot līdzsvarotu un visietverošu, visaptverošu dokumentu, kas ņem vērā arī sagatavotos priekšlikumus gan no komisijas puses, gan arī dalībvalstīm un nodrošināt stimulus Eiropas dzīvotājiem, patērētājiem un reizē arī nozīmīgākajiem iesaistītām pusēm. Dāmas un kungi, deputāti, kolēģi, godātie kolēģi, godātie kolēģi. 2003. gadā komisija norādīja, ka internetu pieejamība ir <clears throat> viena no galvenajiem pilsoņu tiesībām. Eiropas Savienībā tā kļūst par šādu vienu no pamatiesībām, bet, nu, kad šī attīstība līdz šim nav bijusi viennozīmīga. 2010. gadā Somija tika pasludināja <clears throat> plaķoslu savienojumu līdzīgi ka veselības aprūti un izglītība viena no pilsoņu pamatiesībām. Un tas ir skaidrs, ka katram pilsonim tagad tiek nodrošīta viena megabaita plaķoslas savienojuma iespēja. <clears throat> Līdzīgi arī 2011. gadā tīkla <clears throat> nodrošinātāju operatori Spānijā ir arī aicināti noteikt pieejamas cenas, nodrošinot pamat plaķoslas savienojumu. Un tie tādi stimuli, kas tiešām ir, manuprāt, arī paraugs visai Eiropai kas nodrošinātu, ka 2013. gadā visiem Eiropas iedzīvotājiem ir nodrošināts pamat plaķoslas savienojums, nosakot arī vismaz divu megabaitu apmēru mm, katram lietotājam un 22, 24 megabaitus uh, urbānās mm, teritorijās. Kādā ziņā tas viss iekļauts arī ziņojumā. Un turklāt, virzoties uz Eiropas 2020 mēķiem, es esmu pasvītrojis, ka, lai sasniegšos arī mēķus, kas notiek 2020 ietvaros, digitālai aģendai ir arī jānosaka salīdzinoši kriteriji tuvākajiem gadiem līdz 2015. un 2018. gadam Eiropas Savienības ap, mm, līmenī un arī nacionālā līmenī. Turklāt bez viskādas kavēšanās ir jāsaprot, ka šis ir nozīmīgs jautājums, kas ir jārisina. Jautājums ir par finansēm. Mēs redzējām, 1,8 miljardi eiro bija kopējais apjoms pagājušajā gadā, un tagad ir plānots, ka ir nodrošināts, ka jau nodrošināt piemēram 100 megabitu ieviešanu Eiropā, aptuvenās izmaksas varētu būt 200 līdz 300 miljardi eiro. Uh, un mēs līdz ar to varētu nodrošināt simtprocentīgu pārklājumu, nodrošinot 30 mega, megabitu pārklājumu, nodrošinām līdz 2020. gadam. Un mēs arī, protams, arī apzināmies papildus inženierijas izmaksas. Līdz ar to, ņemot visu to vērā, mums ir tomēr jāpiedāvā arī inovatīvi veidi, kā mēs arī varam nodrošināt finanses šim milzīgām projektam. Piemēram, mums ir jāņem vērā arī privātās publiskās partnerības iespējas un līdzfinansējuma piedāvātās iespējas. Un vienlaikus mums arī jāpievērš uzmanība e, Eiropas fondu apguvis līdzekļu iespējai un to efektīvai izmantošanai. Tāpat, turpinot diskusijas Eiropas Savienības līmenī par Eiropas eh, projekta um, obligāciju ieviešanu, tas tiek izskatīts šobrīd, uh, lūk, tas ir vienlaiks arī jautājums par infrastruktūru projektiem, kurus katrā ziņā mēs varētu arī finansēt, izmantot Eiropas projektu obligācijas. Ir skaidrs saprotams, ka 400, 4 eh, miljonu eiro piešķiršana apiedošana. Tātad 4 miljoniem eiropiešu katrā ziņā vispār nav šāds savienojums pieejams, kas ir nozīmē, ka viņi iepaliek pilnīgi pasaules līmenī. Un tas ir ļoti satraucoši. Protams, varbūt būtu kā mm, grūti salīdzināt visus piedāvātos skaitļus. Plaķoslas savienojums Eiropā, manuprāt, pla, prasa, lai mēs arī papildus uzmanību pievēršam pamat infrastruktūrai, piemēram, skolām, valdība un e, publiskai pārvaldē un arī privātam sektoram nodrošinot līdz ar šo infrastruktūru izveidošanu arī ekonomikas izaugsmi. Jāpievērš uzmanība arī tam, ko piemēram Rumānija dara, nodrošinot arī um, savienojums ar mājasemniecībām. Ņemot vērā, ka Rumānija līdz šim nav nodrošināts uh, optiskās šķirdes savienojums, viņi tiešām veic apjomīgus darbus, nodrošinot, ka optiskās šķiedras tiek arī mm, šobrīd tad, mm, nodrošināts izmantojot tās iekārtos vadus, nevis ierokot zemē. Es varētu arī vēl daudz citus piemērus stāstīt, bet es gribētu tomēr klausīt viedokļus no saviem kolēģiem. Un gribētu nobeigumā tomēr vēl pievērst uzmanību divām lietām. Pirmkārt, visu mūsu pieeja attiecīgi par plaķoslas savienojumu Eiropas Savienībā – būtu lieki e, un viss velti, ja mēs nedrošinātu arī vienlaikus arī drošības garantijas. Un tāpat arī vispārējās nozīmes pakalpojumu nodrošinājums ir bijis jautājums, ko ir izskaši arī, arī advo, e, konsultanti. Es strādāju pie šī zinājuma. Un ir svarīgi saprast, ka ir tālāk gaidāms arī komisijas paziņojums maija beigās vai jūnijas sākumā. Tieši tāpēc uzskatu, ka Mēs vēl tam varēsim arī vēlāk izskatīt, sagatavot attiecīgu ziņojumu. Tagad šim jautājumam nav obligāti jā, jāpievēršas. Paldies jums visiem par uzmanību. Un es arī strādāšu ar visām politiskām grupām, uzklausīšu komentārus, lai mēs galu galā arī strādātu tiešām līdzsvarot un visaptarošu ziņojumu. Tā kā mums ir pieteikušies astoņi deputāti, mēģināšu lūdzu katram noteikti ierobežojumu vienu, divas minūtes. Lūdzu tālāk, ja? Valīs kundze. Es apsveicu Cāvalas kundzi par ļoti līdzsvarotu ziņojumu sagatavošanu. Jūs arī, protams, arī pievērsat uzmanību ietverām, infrastruktūras un vispārējais nozīmes pakalpojumiem, tāpat arī vispār pamattiesību ievērošanu un tehnoloģiju lomu. Tie ir galvenie akcenti. Es kādā ziņā augstu vērtēju, ka referente iekļāvusi arī atsauci uz valsts atbalstu. Tomēr komisijas paziņojums, kas būs tieši par valsts atbalstu, un tas tikai tiks sagatavots Nu, varbūt, ka, manuprāt, šajā ziņomā mums vajadzētu pateikt skaidri. Atsākoties no valsts atbalsta, lai nekropļotu konkurenci, nu, lūk, tomēr ir gluži otrādāk jāapsaka, jo lauku attālais rajonos tas ļoti svarīgi, ka ir valsts atbalsts, lai nodrošinātu šādu pakalpa, eh, pamat pakalpojumu pieejamību. Un arī politikas izstrādē, manuprāt, jāskatās no augšas uz leju mēķu noteikšana kā viens vienam digitālās aģents īstenošana, pamat plaķoslas savienojums visiem eiropiešiem pieejams līdz 2013. gadam, nodrošinot arī, ka 50% no visām aizsamniecībās para, parakstās un iegūst šo megabaitu attiecīgi straujo plaķoslas savienojumu. Tas mums tiešām būtu jāiekļauj arī atsevišķajos apsvērumos, kā jūs esat to norādījuši, piemēram, C apsvērumā. Par 29 punktu. Es nevaru atbalstīt darba grupas izveidošanu. Manuprāt, mums ir jāiz, jāvairās no liekas birokrātijas veidošanas, un tāpēc šajā gadījumā arī nav skaidrs, kāda varētu būt šī darba grupas īpašā vērtība. Es domāju, ka atkal tur varētu uzkundzēties un visu tikai mēģināt dominēt lielākie spēlētāji, un līdz ar to uh, nebūtu tāpat konkurences nodrošināta. Un tālāk par trešo punktu, kur es arī iesniegšu papildus grozījumu. Lūk, ja mēs runājam par šo digitālo maģistrāļu izveidi, mums katrā ziņā ir jāskatās arī, lai tiktu nodrošināts tad finansējums un tiktu visu intereses pārstāvēts. Tālāk, tas, ko arī Cēlās uh, kundze teica par Rumāniju, es esmu no Rumānijas un es esmu pārliecināta, ka Rumānijas ieguldījumi plaķoslā netiks uzskatīti kā kriteriju viņu ekonomiskās izaugsmas rādītājiem, jo sādāk tas būtu diezgan tāds slikts rādītājs. Un tas, kā šī optiskā šķiedra nav ierakta zemē, tas īstenībā ir slikts rādītājs. Jo paskatieties pilsētās, un tur ir viss pilns kabeļiem um, uz stabiem. Īstenībā mums ir spēkā noteikumi, kas pieprasa uh, lai uzņēmumi ieraktu šīs optiskās šķiedras tieši zemē. Paldies! Kalfīkungs, paldies! Priekšsādātājs arī vēlos arī pateikties referentei Cavels kundzei par sagatavotu ziņojumu, kas ir, manuprāt, tagad um, ļoti tāds skaidrs un atvērt pieeja jautājuma risinājumam. Dažas lietas no manas puses. Pirmkārt, tīklu neutralitāte un vispārējais nozīmes pakalpojumu nodrošinājums. Ja mēs nu gribam panākt, lai plaķoslas savienojums būtu pieejams visiem iedzīvotājiem, tad mums tiešām jādomā, kā mēs šādu vispārējais nozīmes pakalpojumu varam nodrošināt finansiāli un tehniski. Otkārt, mēs runājam par plaķoslas savienojumu, Tāpēc mums ir jāskatās arī ciešāk saistībā ar informāciju komunikāciju tehnoloģiju attīstību, arī skatot arī mākoņu programmatūras, jeb citu veidu attīstības jaunajām iespējām, jo tehnoloģija visu laiku attīstās, un mums jāskatās, kāda risinājuma ir pieejami plaķoslas savienojumam arī nākotnē. Es arī vēlos atbalstīt to, ko referenti ierosina attiecīgi par kiberdrošību Un ne tikai šī mērķa labad, bet arī plašākā mums ir jāskatās, kā mēs varam nodrošināt arī kiberdrošības stratēģiju. Tas, ko arī referenti ierosina. Es savukārt gribētu atbalstīt uh, tās forces, jeb darba grupas izveidi, jo man ir varbūt cits zomas nekā Aldi kolēģei, jo es uzskatu, ka darbgrupa ļauj iesaistīt visas iesaistītas nozīmīgās puses, un es nedomāju tikai par lieliem uzņēmumiem, bet arī Eiropas iestādes, patērētāju pārstāvis, aģentūras, kā piemēram Berek un Emisa, un līdz ar to mēs varam panākt šādu vispārēju pieeju un visu pušu pārstāvniecību. Un tātad ir veids, kā mēs arī varam stimulēt privātās investīcijas, manuprāt, tam ir svarīgi, lai to tā nodrošinātu, bet vienlaikus tomēr arī valsts atbalsts ir ļoti svarīgi. Mēs nespēsim nodrošināt simtprocentīgi plaķos savienojumu visās vietās bez valsts atbalsta. Un visbeidzot, mums ir precīzāk jādefinē arī reģionu loma plaķoslas nodrošināšanā. Paldies! Tālāk Hokmarkungs. Paldies, priekšsādātāji! Paldies referentē par sagatavoto ziņojumu. Trīs galvenās lietas. Pirmkārt, ļoti svarīgi ir uzsvērt, ka ir jānodrošina kiberdrošība. Tas ir veids, kā mēs varam arī ilgtermiņā nodrošināt uzticamību internetam. Otkārt, mēs jau par to runājām iepriekš, un es arī augstu vērtēju jau iekļautās idejas, bet tātad mums vēl ir jākāpina savas ambīcijas. Un es saprotu referenti, jo ir jau, protams, arī viegli noteikt augstus mērķus, augstus rādītājus bez īsta pamatojuma. Un zinot par to, ka tas nav iespējams sasniegt. Bet mums ir jāmaina sava domāšana. Ja mēs tiešām nesam pilni apņēmības un nedomājam, ka panāksim pašu labākos um, rādītājus, tā ka nav jautājums tikai par politiskiem lēmumiem, tas ir jautājums arī par to, kā mēs varam izveidot varu investīcijām. Tāpēc ir jāpatur šāda atvērtība arī mm, komerc investīcijām. Mēs redzam, cik strauji attīstās arī internets, plaķoslas savienojumi. Protams, tas sanāk tas kā paradoks. Un it kā vienas puses mēs sakām, ka šis ir maksāt, mm, par to vajadzētu tā kā, un kas īstenībā to maksās, nodzokļu maksātāji, un redziet, mēs arī kā paveram vārdus, ka, protams, arī viņi tad paši to samaksā, un otrs puses Tie būs dalībvalstu lēmumi nākošās desmitgades laikā. Jo dalībvalstiem būs noteikti ierobežojumi tālākam investīcijām, un tieši tāpēc Eiropas telpa ir veids, kur mēs to varam veicināt. Bet vēlreiz jautājumam piešoties par valsts atbalstu. Ja mums ir tiešām atsevišķi reģioni, kur mēs nespējam nodrošināt attīstību, un vienlaikus, ja mēs vēlamies nodrošināt arī augstāku kapacitāti, kā labāku kvalitāti. Tas, lūk, ir veids, kā mēs arī varam veidot un attīstīt ne tikai geogrāfiski šo vienlīdzīgu attīstību, bet arī kvalitātes attīstību. Bet tam visam, protams, jānotiek ļoti koncentrētā veidā. Un tātad šīs komerciālās investīcijas ir tas, kas vada, virza šos projektus, un tad valsts palīdzība atbalsts tam tā kā seko. Paldies. Zināt, tanka. Paldies eh, Brēzīnas kungam vārds. Paldies par ļoti jauko ziņojumu. Man nekas nav pret eh, politiskajiem mērķiem, kas tajā ir izklāstīti. Respektīvi, es neesmu pret to, ka tiek palielināts platjoslas interneta ātrums, pret to, ka uh, Platjoslas internetam jābūt pieejamam plašiem Eiropas apgabaliem un plašam uh, sabiedrības lokam, bet uh, man svarīgs uh, neutralitātes jautājums. A punktā mēs redzam daudz iespēju attiecībā uz to, kā mēs varam īstenot šo platjoslas pieslogojumu vara vadi, bezvadu savienojumi, satelīta savienojumi. Uh, Bet devītajā punktā, kur ir runa par mm, digitālo sfēru, ir runa arī par neutralitāti. Es domāju, ka šeit ir svarīgs satelīti jautājums. Ja mēs paraugāmies, ko satelīti var paveikt, tie ir visattālinātākie raidītāji. Mums uz Zemes nav nekā cita līdzvērtīgi attālināta, Satelītiem ir paredzēti ļoti specifiski uzdevumi, un es vēlētos, lai to frekvences būtu maksimāli pasargātas, lai nebūtu nekādu traucējumu, interferenču un lai šīs frekvences tiktu efektīvi izmantotas. De Angelis kungs. Grazie, prezidente. Molto pot... Paldies, priekšsēdētāji. liela ātruma internetam nodrošināmā piekļuve ir ārkārtīgi svarīga ekonomiskās atvesaļošanās procesam. To var salīdzināt ar tehnoloģiju revolūciju 18. un 19. gadsimtā, tāpēc, manuprāt, valsts atbalsts ir skatāms kopsolī ar valsts un privātajām partnerībām, lai īstenot mūsu 20. gada stratēģijas mērķus. Es domāju, ka šeit ir svarīgi vairāki aspekti attiecībā uz atvērtu konkurenci un demokrātisku piekļuvu tīkliem. Pirmkārt, ir jārunā par ilgtspējīgu konkurenci, ko var nodrošināt ļaujot attīstīties atvērtām arhitektūrām. Tas atbilstu arī centieniem nodrošināt valsts finanšu palīdzību, un tas neļautu veidoties tirgus monopoliem. Otrakārt ir svarīgi, lai dalību valstis pašas nodrošinātu to, ka piekļuve, ka tiek, ka tiek dot iespēja investīcijām optiskajās šķiedrās. Uh, Tas uh, ievērojami samazinātu infrastruktūras izmaksas un atbrīvotu kapitālu, ko varētu izlietot citos uh, tirgus sektoros un kas uh, ļautu izvairīties no izmaksu eksponenciāla pieauguma. Treškārt ir svarīgi, lai mēs garantētu godīgas piekļuvas cenas patērētājiem. Viņiem ir jāpiedāvā konkurētspējīgi pakalpojumi, konkurētspējīgi arī izmaksu ziņā. Tāpēc ir svarīgi, lai izmaksu sistēmas pamatā būtu visas izmaksas, tostarp arī netiešās. Mums ir jāsāk aprēķināt cenas tā, lai mēs varētu tās veidot godīgāk jaunu tīklu izplatībā. Paldies Cevēlas kundzei par viņas eh, lielisko paveikto darbu Un es ceru, ka viņa arī vēlas ieviest šīs pārmaiņas, lai palīdzētu mums eh, uzlabot situāciju. Tikau kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties Cevels kundzei par viņas eh, ziņojumu. Es domāju, ka ir svarīgi atbalstīt infrastruktūras veidošanos un attīstību, bet mums vajadzētu atbalstīt arī digitālā satura attīstību. 2008. gadā Eiropā tika izstrādāts ekonomiskās atveseļošanās plāns, un komisija paziņoja, ka miljons eiro tiktu veltīts, lai nodrošinātu liela ātruma internetu piekļuvu visā Eiropas Savienībā taču šis mērķis netika sasniegts. Šobrīd mēs runājam par mērķiem, kas ir sasniedzami līdz 13. gadam, bet tos nebūs iespējams sasniegt, ja nebūs pieejams pietiekam daudz līdzekļu. Es domāju, ka ir jāpievērš uzmanība arī izolētām mazapdzīvotām teritorijām, jo internet, interneta pakalpojumu nodrošinātāji nav ieinteresēti veidot infrastruktūru šajās teritorijās. Viņi uzskata, ka viņi tādajādi negūs pietiekamu peļņas daļu. Tāpēc ir svarīgi, lai šo teritoriju apgādēji ar internetu būtu pieejami valsts līdzekļi. Visu beidzot. Kiberdrošības jautājums. Es uzskatu, ka kiberdrošības jautājumam būtu ļoti noderīgi, ja šajā komitejā tiktu izstrādāts ziņojums. Komisija jau koncentrējas uz kiberdrošību, tāpēc es domāju, ka arī mums būtu jānāk klajā ar ziņojumu. Visi aizsardzības mehānismi informācijas sabiedrībā ir jāprioritizē, un mums ir jānodrošina, lai visi informācijas sabiedrībā apzinātos savus pienākumus un atbildību, un tas attiecas gan uz patērētājiem, gan uz piegādātājiem. Niblers kundze, paldies priekšsēdētājs, vēlētos piekrist eh, tiem kolēģiem, kas atbalstījuši un slavējuši referentu par viņas ziņojumu. Es varu tikai piekrist, manuprāt, tas ir ļoti labi sabalansēts un labs ziņojums, jo īpaši attiecībā uz to, ka mums ir vajadzīgs vairāk stimulu privāto investīciju jomā un platjoslas tehnoloģiju izbūvē dalību valstīs. Arī valstis tiek aicinātas iesaistīties, lai nodrošinātu visiem piekļuvi platjoslas internetam. Man ir divi nelieli komentāri. Es domāju, ka ziņojumā vajadzētu spēcīgāk uzsvērt dalību valstu regulātoru uh, nozīmi. Eh, viņiem ir eh, jāparūpējas par tiem aspektiem, kur ir problēmas ar konkurenci, lai eh, būtu iespējams nodrošināt šo platjoslas infrastruktūru, un tāpat arī daži kolēģi jau norādīja, ka būtu svarīgi noteikt, kāda ir Eiropas Savienības loma, Eiropas uh, līmeņa regulējums, kāda ir Enīsa loma, kā mēs Eiropas līmenī varētu tikt galā ar eh, trūkumiem, ar eh, noteiktiem uzdevumiem, noteikumiem, to varētu labāk izstrādāt ziņojumā. Man pietrūka satelīta komunikācijas aspekta šajā ziņojumā. Es domāju, ka te vajadzētu papildinājumu jo platjoslas internetu būtu iespējams lauka apgabalos ar zemākām izmaksām ieviest ar satelīta palīdzību. Un uh, es atceros, ka debatēs par telekomunikāciju paketu pirms diviem gadiem tika uzsvērts, ka mm, ir dārgi veidot uh, šo platjoslas internetu, proti veidot infrastruktūru, vilkt vādus, un telekomunikāciju paketē tika norādīts, ka uh, eh, ikreiz, kad tiek, uh, eh, kad tiek vilkti šie savienojumi lauka apgabalos, tad uh, tiek paredzētas iespējas arī platjoslas internetu kabeļiem, lai kāda infrastruktūra arī tiktu būvēta. Es nezinu, vai dalību valstīs tas jau tiek praktizēts, vai mēs esam tikuši tik tālu, un vai referenti par to ir painteresējusies, bet mani tas interesētu, jo uh, tieši šāda te efektivitāte var mazināt izmaksas platjoslas infrastruktūras veidošanai. Es domāju, ka tas būtu efektīvi dalību valstīs. Un, un es gribētu zināt, cik tālu mēs esam ar to tikuši atsevišķās dalību valstīs. De, de Kastiljo kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji. Arī es vēlētos pateikties referentei Cavēlas kundzei. Viņai ir interesanti priekšlikumi, Es gribētu atgādināt par diskusijām, kas mums notikušas pirmajā viedokļa apmaiņā par šo dosjē. Mēs nonācām pie vienprātības par to, ka būtiski uzsvērt, ka mums ir pasākumu kopums, un šajā pasākumu kopumā nebija runa tikai par platjoslas savienojumu, bet tajā bija arī komisijas dokuments par piekļuvi tīkliem un dosie par radiospektra politiku. Tāpēc es uzskatu, ka tas ir. Radiospektrs ir ārkārtīgi svarīgs, un šim ziņojumam arī mums ir jābūt uh, tādai visaptverošai nostājai, un te es nerunāju tikai par tiem platjoslas aspektiem, par kuriem mēs vienojāmies jau 2007. gadā, bet arī par 700 MHz platjoslu, kas tika pētīta uh, radiospektra ziņojumā. Es uzskatu, ka ir svarīgi izveidot saistības starp šīm lietām un būt konsekventiem arī parlamenta darbā. Es nevēlos tagad iedziļināties uh, detalizēti, jo tas tika pieminēts jau citā ziņojumā. Uh, bet ir svarīgi, lai Eiropas Savienībai būtu šī platjoslas kapacitāte un iespējas, ja mēs patiešām vēlamies būt konkurētspējīgi pasaulē. Es vēlos arī pateikties Cevēlas kundzei par to, ka viņa ir ierosinājusi šo Eiropas regulātoru struktūru. Viņa ir to skatījusi vienota elektronisko komunikāciju tirgus kontekstā. Es uzskatu, ka šī Eiropas regulātora struktūra varētu būt ārkārtīgi svarīga. Es eh, iesniegšu specifiskus grozījumus, bet es vēlos teikt, ka tas ir svarīgi. Ir svarīgi, lai parlamenta vīzija būtu konsekventa šajā jomā attiecībā uz komisijas piedāvāto pasākumu kopumu. Mums jau ir spektra jautājums, bet arī platjoslas interneta gadījumā mums ir vajadzīga līdzīga vīzija, līdzīga pozīcija kā radiospektra jautājuma gadījumā. Grosets kundze. Merci, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šis ziņojums ir interesants no diviem aspektiem. Pirmkārt, uh, ir norādīts, ka uh, platjoslas internets ir svarīgs Eiropas konkurētspējas veicināšanai, un otrs puses, ka tas ir nepieciešams mūsu līdzpilsoņiem. Mēs runājam par Eiropas finansējumu, Eiropas investīciju banka, Federa. Uh, eh, pu privātā publiskā partnerība šeit ir minēta, bet kā piesaistīt operatorus uh, tādām jomām, kur ir uh, mazākas uh, pēļņas iespējas, vai mēs varam minēt konkrētus piemērus, projektus, kas ir īstenot, izmantojot referents minētos pasākumus. Es arī gribētu uzsvērt, runājot par mūsu eh, līdzpilsoņiem piedāvāto pieeju platjoslas eh, internetām par iespējamām, iespējamiem ietaupījumiem un kā viņus ieinteresēt Es gribētu likt uh, uzsvaru arī uz telemedicīnu un e-veselību šajā jomā. Diemžēl tekstā tas netika iekļauts, jo daži dalību valstis iebilda. Es domāju, ka mums būtu visiem jāvienojas un jāizdara spiediens uz dalību valstīm, lai tās veiktu investīcijas šajās jomās, jo tās varētu palīdzēt ietaupīt līdzekļus citur. Paldies! Paldies! No komisijas puses Materkungs. Thank you, Mr. Chairman. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau tika norādīts iepriekšējā sanāksmē, komisija ļoti priecājas par šo ziņojumu. Mēs esam sadarbojušies ar referentu un darbs ir noritējis ļoti produktīvi. Runājot par daudziem komentāriem, es nevēlos tērēt jūsu laiku atbildot atsevišķi katram, bet vēlos uh, ieskicēt tādu vispārīgu virzienu. Pirmkārt, ir vērts atkārtot uzsvērt, kā jau daudz to darīja, iemeslu, kāpēc mēs izstrādājam šo ziņojumu. Komisijas e ES 2020 stratēģijas digitālās darba kārtības pamatā ir izaugsme un darba vietas, ir minēta ekonomiskā atveseļošanās konkurētspēja Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas veido aptuveni pusi no produktivitātes izaugsmes Eiropas Savienībā, un šī izaugsme ir lielākais virzītājs ekonomikas izaugsmei. Tās arī ir iemesls, kāpēc mēs skatām šos jautājumus, tāpēc es uzskatu, ka šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs esam nākuši klajā ar priekšlikumiem Eiropas līmenī, platjoslas pakotnē, Es e, uzskatu, ka šobrīd mums ir jau jāpārsniedz ieskicētās robežas, un šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs šādam nolūkam. Vairāki komentētāji norādīja uz iespējām samazināt investīciju izmaksas. Komisija uzskata, ka privātās investīcijas ir pamatlīdzeklis, ar kuru mēs sasniegsim savus mērķus. Un tās nebūs pieejamas visās jomās, bet, kā referente norādīja, aptuveni 250 miljārdi eiro šo mērķu sasniegšanai lielā mērā nāks no privātā sektora. Mēs no savas puses varam mēģināt samazināt eh, izmaksas, ar ko saskaras šie investori. Tika pieminēta virkne jautājumu, piekļuve, piekļuvis jautājumi, eh, šķiedru eh, infrastruktūras ievilkšana tad, kad notiek eh, citas, citu jomu infrastruktūras veidošana un citi. Mēs plānojam sadarboties ar dalību valstīm, lai palīdzētu šajā procesā. Dalība valstis ir vērsušās pie mums ar vēlmi sadarboties šo mērķu sasniegšanā, un mēs jau 23. martā sāksim ar sanāksmi, kurā piedalīsies dalību valstis, un mēģināsim virzīt šos jautājumus. Mēs uzsveram, ka dalību valstīm jābūt stratēģijai, mērķu sasniegšanai. Mēs nedomājam, ka katra dalība valsts varēs simtprocentīgi sasniegt visus mērķus, būs atšķirības un mums ir jāsadarbojas. Šis process tikai tagad sākas. Runājot par satelītiem, par to jau izteicās vairāk komentētāji, komisija uzskata, ka mums telekomunikāciju likumdošanā ir jābūt neitrāliem. Ja satelīti var palīdzēt sasniegt mūsu mērķus, tad tie ir iekļaujami stratēģijā. Saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju satelīti vēl tehnoloģiski nav spējīgi nodrošināt 30 megabitu mērķi, bet tas nenozīmē, ka tie tādi nebūs arī līdz 2020. gadam. Satelītus var izmantot apvienojumā ar bezvadu piekļuvi, respektīvi satelītu savienojums ar uh, hābu ar mēzglu, kas tālāk uh, nodrošinātu savienojumus ar uh, noteiktām teritorijām. Mēs runājam ar satelītu operatoriem par šīm uh, potenciālajām sistēmām, un mēs turpināsim sarunas. Vairāk izteicās par drošību, un jā, mēs piekrītam, ka drošība ir būtiska, Tā ir jāskata citu digitālās darba kārtības jautājumu kontekstā, tāpēc neatkārtosimies šeit, bet es vēlos uh, apliecināt, ka drošība ir mūsu turpmākās rīcības viens no pamata akmeņiem. Noslēgumā es vēlos pateikties Cavēlas kundzei par ļoti produktīvo noderīgo ziņojumu. Paldies! Paldies, Cevēlas kundze, vai jūs vēlējāties vēlreiz izteikties? Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties visiem kolēģiem par viņu ļoti vērtīgo ieguldījumu darbā pie šā ziņojuma. Es vēlos pateikties arī komisijai un mm, Mācehārn kungām komisijas vārdā. Dārgie kolēģi, šajā komisijā mums bija tāds, ka ietvar ziņojums, tas bija Kastiljo kundzes ziņojums par digitālo darba kārtību. Tāpat mums bija ziņojums par radiospektru, ko sagatavoja Hokmārka kungs. Šis ziņojums, man ziņojums, ir uh, jāsaskaņo ar digitālo darba kārtību un Hokmarka kunga ziņojumu, un to es cenšos panākt. Jūsu komentāri ir ļoti liederīgi, un es tos eh, esmu gatava ņemt vērā. Mums būs eh, ēnu referentu sanāksme un ziņ, eh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 23. marts. Es, es jautāju arī sekretariātam. Tātad tas ir tiešām 23. marts. Vēl tikai man ir divi komentāri par kolēģi teikto. Viens eh, jautājums ir saistīts ar eh, darga, darba grupas izveidi. Komisija ir eh, jau pazi, ziņojus par digitālās asamblējas izveidi un ir zināms tās astāvs un darba kārtība. Es domāju, ka šajā ziņojumā mums ir jāiestrādā darba grupa un jāiesaista visas ieinteresētās puses. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka šis tirgus ļoti strauji attīstās. Un mums ir arī jādomā par patērētājiem un tirgus dalībniekiem. Otra lieta ir Hokmarka kunga komentārs par valsts atbalstu un uh, potenciāla veidošanas atbalstu no valsts puses. Es uzskatu, ka tas ir ļoti liederīgs ierosinājums. Tālāk Nīblers kundze. Es tiešām neesmu informēta par to, kas notiek dalību valstīs ar telekomunikāciju tīkliem. Varbūt komisija var mums sniegt atbildu šo jautājumu. Mums ir paredzēta ēnu sanā, referentu sanāksme un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 23. mārts un pateicos sekretariātam par atbalstu un sadarbību. Paldies! Ja neviens runātājs vairs nav pieteicies, tad mēs varētu pabeigt darbu ar šo darba kārtības punktu. Cevēlas kundze jau norādīja, ka 23. martā pulksten 12. ir termiņš grozījuma iesniegšanai, un 26. Uh, 25. vai 26. maijā būs uh, parlamenta uh, nobalsošana par šo ziņojumu mūsu komitejā. Es skatos, ka jau ir ieradušies kolēģi no budžeta komitejas. Vai viņi ir šeit? Zinī. Valcīnī kundze, viņa mums ir vajadzīga nākamajam darba kārtības punktam. No? What can we do now? The Basili is not there? Ko tad mēs īsti darīsim tagad? Šķiet, ka Balcāni kundzes vēl nav. Yeah. We, we called her office. Yeah, and? Nobody's there. Eigentlich müsste die Kollegin Balzini jetzt hier sein, aber... Šeit bija jābūt Balcīnī kundzei lai runātu par budžetu, bet, diemžēl, viņas šeit nav. Mēs mēģināsim uh, viņai piezvanīt, bet uh, varbūt radīsim kādu veidu. Mēs varētu sākt ar uh, citu darba kārtības punktu, bet uh, atkal trūkst to kolēģu, kas ir vajadzīgi tam darba kārtības punktam. Varbūt pagaidīsim pāris minūtes. Nav mums citas iespējas. Gut, dann darf ich äh, in Ihrer aller Namen die Kollegen. Labi, visus sveicu atkal šeit un arī kolēģi Bazīnkunci, jo viņa tātad ieradusies mums no budžeta komitejas un viņa ir atbildīga pār 2012. gada ziņojumu, budžeta piedošanu, un, un viņa ir arī tātad ir ieradusies pie mums, lai aktīvi izskatītu pašsvarīgākos jautājumus. Un tas būtu ļoti labi, ka mēs tiešām te risinām tiešo sarunu, nevis kaut kādā vēsturi veidā apmaināmies ar informāciju. Tādēļ man liels prieks, ka jūs esat šeit, Balcīnī kundze, un es došu uzreiz jums arī vārdu. Un vispirms, varbūt jūs varētu nedaudz tā kā īsti varbūt kāds ierosins punkts, un tad arī ļaut uh, kolēģiem izteikties īpaši arī mūsu referentam. Presidente e a voi tutti i colleghi per questo incontro. Paldies, priekšsādātāji. Labdien, godātie Rūpniecības komitejas deputāti. Šorīt esmu ieradusies pie jums gluži tāda vienkārša iemesla dēļ, ļoti būtiski. Uh, lai mēs piesaistītu budžeta veidošanas procesā specializētās komitejas jau no paša sākuma. Šī procedūra ir gārā un sarežģīta, un pagājušajā gadu mēs atklājām, ka Lisabonas līguma spēkā stāšanās nebūtu nevienkāršo sadarbību starp abām budžeta iestādēm. Un tādēļ ir absolūti nepieciešams, lai tik līdz uh, budžeta komiteja nāk klajā ar saviem priekšlikumiem, tie tiktu izvērtēti specializētās komitejās un mēs varētu uzklausīt šo komiteju viedokli. Stratēģiski tas ir ļoti svarīgs. Mēs šobrīd piedzīvojam ekonomiski grūtu periodu un tādēļ mums ir jau no paša sākuma pareizi jānoskaidro, kādas ir Eiropas Savienības prioritātes. Tas ir ļoti svarīgi. Un tas nozīmē, ka mēs jau no paša sākuma izdarām pareizo izvēli. Mans priekšlikums tas ir pirmais uh, darba dokuments un rezolūcija, tas ir rezolūcijas projekts, uh, par ko mēs balsosim nākošu nedēļu mini plenāru sesijā. Uh, tur ir runa par sektoru prioritātēm 2012. gada budžetam, domājot par stratēģiju 2020. Ir skaidrs, ka ir nepieciešams uzlabot Eiropas ekonomisko pārvaldību, ir izveidots, iedibināts e, Eiropas semestris, ir nepieciešams saskaņot Eiropas Savienības budžetu un dalību valstu budžetu. Mums ir desmit gadi mūsu rīcībā līdz 2020. gadam, un mums ir jāsāk tūlīt īstenot izvirzītie Eiropas Savienības mērķi. At jūs atceraties, ka mēs par to nobalsojām plenārsēdē pagājušajā nedēļā. Mēs atbalstām šos mērķus, un daudzi no minētajiem mērķiem ir saistīti ar jūsu komitejas kompetenci. Mums ir uh, runa ne tikai par investīcijām, bet par zinātni, attīstību, par Eiropas konkurētspējas veicināšanu pasaules mērogā. Uh, Budžeta komitejā es uh, ierosināju tūlīt uzsākt uh, budžeta procedūru un tajā iesaistīt specializētās komitejas un ņemt vērā šo komiteju izvirzītās prioritātes. Šīs prioritātes ir uh, jāiestrādā mūsu priekšlikumā, ko mēs nosūtīsim 20. Mm, aprīlī un kas oficiāli tiks uh, izsludināts 1. maijā. Mums ir jāstrādā skaidri un caurskatāmi, lai mums būtu skaidri visi skaitļi, kas ir iestrādāti budžetā, un lai mēs mūsu pozīcijas varētu kopīgi arī aizstāvēt. Mm, tādēļ ir nepieciešams jau tagad padomāt par uh, nākošā budžeta prioritātēm. Pirmkārt, par pozitīvajām prioritātēm, ko mēs vēlamies iestrādāt 2012. gada budžetā, un arī par negatīvajām prioritātēm, proti par uh, jautājumiem, ko mums nevajadzētu nekādā gadījumā atbalstīt. Tas nozīmē, ka mums ir jāsaprot, ko mēs vēlamies panākt, pirms mēs vispār kaut ko sākam darīt. Uh, attiecībā uz 2012. gada budžetu. Tas sasaucas arī ar pilotu projektiem, e, projek, e, programmu sagatavošanu. Šobrīd šie jautājumi nav iestrādāti tieši budžetā, bet šie pasākumi izmanto e, līdzekļus, kas nav izlietoti citur, un šo līdzekļu apjoms ar vien samazinās. Tādēļ nepieciešams izlēmt, kādas ir uh, konkrēto komiteju prioritātes, lai mēs varētu sastādīt provizorisku sārakstu un iesniegt to komisijai, un lai mēs varētu pēc tam arī saņemt atbildi uz mūsu priekšlikumiem. Uh, kā jau es teicu, 20. aprīlī mēs izsūtīsim provizorisko budžeta projektu, uh, Un eh, tāpat eh, mums jūsu informācija nepieciešama, lai varētu iesniegt grozījumus par konkrētiem skaitļiem, kas tiek iestrādāt budžetā. Un, kā jau es teicu, mums nav lielu manevrēšanas iespēju, tīpaši runājot par finansējumu konkrētiem projektiem. Šogad mēs varētu pat uh, izmantot uh, šo situāciju, e, izmantā 37. starpiestāžu nolīguma pāntā iestrādāto 5% manevrēšanas vai rezervas iespēju un to izmantot efektīvāk nekā līdz šim. Mans, mana vēlme ir e, noskaidrot, kuri pasākumi uh, ir visvarīgākie runājot par 2020. gada stratēģiju, kādas ir jūsu idejas, kāds ir jūsu viedoklis, kur nepieciešams ir palielināt finansējumu, kur nepieciešams to samazināt. Paldies! Es, uh, piekrītu, ka jums ir taisnība par to, ka šajās budžeta diskusijās mums jābūt ļoti konkrētiem un precīziem, jo pieejamais finansējums droši vien būs mazāks nekā līdz šim. Un paldies uh, par šo iespēju apspriest uh, šos jautājumus. Pitikofer kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Balzānī kundzei kas ir arī mums ir devusi iespēju arī risināt tieši dialogu mūsu komitejā. Pagājušo gadu referents kundze, hercogs kundze kopā ar jums priekšsēdētāju sarakstīja vēstuli, kurā arī mēs arī noteicām mūsu uh, komitejas prioritātes. Uh, protams, to arī koordinējam ar uh, mūsu koordinatoriem. Šodien mums savukārt ir vēl labāk, mums ir tieši dialogs, saruna. Un, un varam uzreiz arī, protams, eh, cerēt, ka arī budžeta eh, lielā referenta arī mūsu ierosinās ņems vērā. Bet kādā ziņā arī gan jūs priekšsādātāji, gan koordinātori kopā, es domāju, jūs arī ņemot vērā mūsu šodienas sarunu, droši vien, ka jūs tomēr arī varētu arī to rakstveidā pēc tam apkopot vēstulē. Vispirms, esmu pilnībā viens prātis ar jūsu noteiktajiem akcentiem, kurus jūs, Balzānī kundze, iekļaut savā dokumentā par vajadzību pielāgot uh, budžetu politiku Eiropas kopējai 2020 stratēģijai. Un tad attiecīgi arī sekot šiem flagmaņu institīvām un augstājiem mēķiem. Un līdz ar to tas arī ir aktuāli mums, mums ir savas jomas, kur mēs arī eh, aktīvi sekojam, un mums arī vajag, protams, arī, lai mēs redzētu, kā budžets iet kopā ar pašu augsto stratēģiju, gan Eiropas līmenī, gan arī nacionālā līmenī. Un mēs uzskatām, ka komitejas viedoklis šādos jautājumos ir būtisks. Un, um, Tieši tāpēc mums arī jāizmanto šis Eiropas semestris, lai arī nodrošinātu labāku koordināciju Līdzīgi kā jūs arī, es uzskatu, ka papildus ieguvumi, e, ko sniegt, sniegtu tieši Eiropas investīcijas, pētniecības un attīstības jomā, atbalsts mazajiem vidējiem uzņēmumiem, zaļo tehnoloģiju ieviešana. Lūk, mēs uzskatām, ka mm, līdz ar to mēs varam panākt arī lielākas sinerģijas ar Eiropas investīciju banku. Ir ļoti svarīgi, lai mēs tiešām arī noteiktu, kā Šīs noteiktās budžeta principi, noteiktie budžeta principi, kas seko flagmaņa institīvām, augstiem mērķiem, ka tajās ziņās nav pieļaujams samazinājums, bet gan vēl pretēji ir jāpaplašina, jātīsta. Tāpat arī atbalstu jūsu norādi uz to, ka būtu nepieciešams saistībā ar Eiropas semestrī, Eiropas 2020 stratēģiju arī uzsvērt un stiprināt parlamentu līdzdalību. Jūs jau arī kā attiecīgā referenta zina, ko mēs no savas komitejas varam jums sniegt, un, un to tad arī katrā ziņā mēs kā no ITRS komitejas un arī mūsu priekšsādātājs noteikti varētu arī varētu arī rādīt zinām piemēru, arī kā mēs varam veidot ciešāku dialogu ar nacionāliem parlamentiem. Un otra lieta. Pagājušo gadu Hercogs kundze veltīja lielu daļu sava darba uzmanības eh, jautājumām par lielo projektu finansējumu saistī, sasaistī ar kopējo septīto uh, pamatprogrammu. Gan toreiz, gan arī šogad mēs redzam, ka mūsu komitejas viens no lielajiem uzdevumiem ir novērst, lai finansējums, ko piešķir lielajiem projektiem, negatīvi neietekmētu mm, atpalikušos, tātad mazākos projektus un neaizsēnotu tos. Treškārt, īpaši enerģētikas jomā mums ir jānosaka savi prioritārie jautājumi. Piemēram, set mērķi, kas ir noteikti, un to finansējums. Mēs redzam, ka šobrīd vēl nav izvērstas visas vajadzīgās arī saturiskās politiskās diskusijas, lai norādītu, ka augsti mērķi enerģētikas piegādes drošības ziņā un ilgtspējīgas energopolitikas attīstība nopietni ņemtu vērā arī klimata izmaiņas. Tur ir tiešām mums jārisina nopietnas sarunas tālāk, lai mēs saprastu, cik nozīmīgi šādi mērķi. Tālāk, uh, ITRE komiteja ļoti svarīgi, lai finansējums netiktu kas tiek piešķirts itre, nekādā ziņā, kas piedošana iter, neatkal neaizienot citas programmas. Un par Galileo. Manuprāt, būtu ļoti precīzi, ja mēs skaidri nošķirtu. Tātad, ja mēs, manuprāt, skaidri pateiktu, kādu sadaļu saņem no Eiropas Savienības budžeta Galileo nākotnē, kas viņam tiks piešķirts, Un pārējais, tad to būtu jāsadz dalībvalstī. Es uzskatu, ka būtu pareizi, ja mēs tiešām pievērstu uzmanību, kad arī galvenākārt šie arī pakalpojumu izmantotāji tiktu iesaistīti finansēšanā, ka viņi par to maksātu. Tālāk arī Mm, runāt par mazajiem vidiem uzņēmumiem, gan CIP, gan arī pētniecības pamatprogrammas ietveros, mums jānodrošina labāk pieejamība visām programmām un ciešāka koordinācija. Jau arī e, pārskatā mēs norādām, ka tas ir jāsasaist ciešāk ar mazo uzņēmējdarbības aktu un Eiropas 2020 stratēģiju. Vēl ir arī man aktuāls jautājums par e, finansējumu un risku sadalīšanu šo finanšu instrumentu. Man šis jautājums ir būtisks, un es aicinātu jūs palielināt finansējumu, kas piešķir šim dalīto risku mehānismam. Un visbeidzot, es arī atsaukšos mūsu referents Vēles kundzi, uh, kas runā, kas ir mūsu referenta jautājumos par digitālo Eiropu, kas arī norāda, ka mums jāveido jauni finanšu instrumentu, eh, kas jā, jātīstā komisijai un eh, arī Eiropas investīciju bankai, arī paplašinot plaķoslas savienojumu infrastruktūru Eiropā. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Un tāpat svarīgs ir jautājums arī ņemot vērā arī aktuālās ekonomiskās un rūpniecības politiskas debats par resursu efektivitāti. Eh, lūk, tas ir viens jautājums, kas, manuprāt, arī ir jāizvirs kā prioritāte. Visbeidzot, par pilotprojektiem un sagatavošanas darbībām. Nu, mums ir nedaudz laika, un tomēr es jūs aicinātu, un tāpat arī referentus un kolēģus, uh, kopīgi meklēt un koncentrēt uzmanību, lai mēs tiešām izstrādātu tāds priekšlikums, kas būtu reāli īstenojami. Paldies! Paldies, tālāk Hercogs kundze. Paldies priekšsadatāji, kā ITRE komitejas ēnu referente budžeta jautājumos. Es vēlētos no savas puses arī pateikt lielu paldies Balzāni kundzei. Es uzskatu, ka šī ir pirmā reize, ka tiešām budžeta komitejas referenti ierodas mūsu komitejā, un tas vienlaikus skaidri parāda to, ka budžets tāt koplēma procedūras ietvaros ir kļūst par ļoti nozīmīgu jautājumu arī parlamentam. Es uzskatu, ka šī ciešāka sadarbība ar komitejām ir tiešām apsveicama. Paldies! Paldies arī Budikoferam kungam! Manuprāt, tas ir bijis tiešām ļoti labi. E, sadarbība līdz šim mums ir bijusi, un tā kā arī ēnu referentiem. Es domāju, ka tas bija arī jau tāds darba veids, kā mēs to iesākām pagājušo gadu. Tātad Balzāni kundze 2012. gads, manuprāt, ir arī viens no atskaits punktiem ceļā uz 2020. gadu. Nav pieļaujams, ka 2020. gadā mēs pamodīsim, ka ah, jāpanāk kaut kas tagad. Manuprāt, mums ir jārisina tas ļoti pakāpeniski, saprotot, ka katru gadu mēs virzamies uz šo mērķi, lai mēs tiešām sasniegtu mērķus. Un, protams, mēs zinām arī tagad padomas pozīciju, kas saka, nākošo divu gadu laikā nauda nav papildus paredzēta daudz gadu finanšu perspektīvā, bet mums tomēr jāatrod veidi, kā mēs varam izmantot pieejamos līdzekļus iespējami efektīvi mērķu sasniegšanai, kas ir, manuprāt, ļoti, ļoti svarīgi. Līdz ar to mēs visi labi zinām, ka viens no sarežģījumiem izriet no Lisabonas līguma un jaunās kompetenču sadalījuma. Inovācija, kosmos, itre, kas līdz šim nav iekļauts, tagad, tagad ir iekļauts Lisabonas līgumā un daudzgad finanšu perspektīvu plānā, Uh, bet īsti nav mūsu komitejas kompetencija. Lūk, tā kā mēs nesaprotam, kur tagad īsti iekļaut un kā šos jautājumus skatīt budžetu. Tāpēc paldies budžeta komiteja par izcilo sadarbību šajā jautājumā. Viņi tiešām mūs ir atbalstījuši pagājušo gadu un droši vien, ka mums arī viss izdosies nākamgad. Līdz ar to mums pie šīs pozīcijas jāpieturas. Tālāk vēl par atsevišķiem jautājumiem. Šīs flagmaņa iniciatīvas es tās redzu kā liels prioritāts, bet tas nav tikai mums. Uh, ITRE komitejai. Um, protams, lai gan tas liela daļa no tām ir mūsu komitejas kompetence, kādā ziņā tomēr mēs taču nam Eiropiešu vārdā. Un atkal, mums jāskatās, vai šo mēs jūs varam piedāvāt arī Eiropiešiem, un vai šīs flagmaņas tiešām attīstās. Un, piemēram, kas ir vērsts uz jaunu darbu vietu raidīšanu, energoefektivitāti, klimatu pārmaiņu projektiem, ka visam tam būtu arī finanšu segums. Tomēr vēlos uzsvērt, ka līdz šim jau esam saskaušies grūtībām pagājušo gadu, Un ne tikai visu naudu, kas tiek nu, piedāvāta um, konkurētspējas sadaļai, bet arī visas pārējās lietas, um, kas ir saistīts ar budžetu pieņemšanu. Lūk, tāpēc arī vēlētos norādīt ITRE komitejai, ka visi administratīvie slogi, kas ir vērsti uz uh, centieni, kas ir vērsti uz 2020 stratēģijas uh, sasniegšanu, ir tikpat svarīgi kā atsevišķās pozīcijas. Uh, Un tāpēc, ja mēs skatāmies um, iepriekšējie atsevišķi lielie projekti iepratiem septītai pamatprogrammai, nu mēs uzskatām, ka lielie projekti būtu jāskatā atsevišķi. Protams, tie nav slikti paši par sevi, kā piemēram Galileo, ITER, uh, strateģiskais inovāciju un tehnoloģiju plāns arī ir lieliski ideja. Mums ir vienkārši jāatrod citi pārvaldības veidi, lai viņi nekādā ziņā nenogalinātu mazos septītās pamatprogrammas projekts. Mums ir jāskata vispārējās izmaksas, un mums ir jāskatās, kā mēs varam arī um, finansēt lielos projektus, vienalga kā tie būtu. Un tajā pat laikā mums ir jāskatās, kā mēs varam nodrošināt, vismaz no šīs komitejas puses, kā mēs varam turpināt arī sniegt atbalstu mazajiem vidiem uzņēmumiem. Bieži vien mums ir tā problēma, ka tie tiešām ir pārāk mazi un nespēj īsti konkurēt ar citām uh, budžeta pozīcijām Eiropas Savienības um, budžetu kopumā. Līdz ar to es domāju, ka mēs, skatoties uz ITRE kompetences, prieku redz, ka budžeta referenti tagad iedzinās mūsu jautājumos, un es zinu, ka jūs esat vērsta, jums interesē mm, panākt vienprātību, un tas, ko jūs gal galā panāksiet, tas arī būs pieņems visai budžeta komitejai un plenārsesijai. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, paldies! um, referents kundzei, kas ir ieradusies un tiešām, un tas, ko mēs jau dzirdām, un jūs izvēlētā procedūra, manuprāt, tiešām ļoti apsveicama un tā nodrošinās ļoti labu sadarbību. Paldies jums visiem! Manuprāt, mums ir jānāk par procedūru racionalizāciju un par to, ka mēs varam izveidot to vislabākā veidā. Pagājušajā Strasbūrā mēs pieņēmām arī parlamentāro institīvu par jauniem finanšu veidiem. Katrā ziņā mums ir skaidri jānošķir, kas ir Eiropas obligācijas no projektu obligācijām. Tās ir pilnīgi citāds lietas. Bet, nu, mēs pieņemam abas lietas īstenībā sākotnēji bija ļoti grūti pieņemt šīs pirmās lietas, tātad Eiropas obligācijas gandrīz bija neiespējami līguma ietvaros, bet projektu obligācijas gan, tas ir pavisam vienkārši un tas ļoti labi var strādāt. Mans komentārs būtu šāds, tātad, lai būtu, lūdzu tiešām konkrēti pievērsties tiem projektiem, kurus mēs jums ierosinām, un skatoties, kā mēs varam tiešām attīstīt tālāk šīs projektu obligācijas. Nu, ir grūti, protams, vienmēr piedāvāt kaut ko jaunu arī 2020 stratēģijas ietveros. Un saprast, ka Eiropa tiešām saskaras ļoti nopietnām problēmām. Un tāpēc mums jāskatās arī tālāk uz privāto un publisko partnerības attīstību. Balčītis kungs tālāk lūdzu. Paldies, priekšsarētāji! Paldies Balzānī kundzei par um, šīm inovācijām, izskatot Eiropas 2012. gada budžetu. Jebkurš, kas ir strādājis pie budžeta, saprot, ka sākotnēji daudzās institīvas ar kuriem nāk klajā visi Eiropas deputāti. Protams, tas ir milzīgs apjoms, milzīgs ideju mm, kopums, kurus ir grūti vienmēr arī ņemt vērā un visu arī apkopot. Un īpaši ņemot vērā arī ekonomisko situāciju, mēs saprotam, ka naudas apjoms jau īsti nebūs pieaugs, nepieaugs. Tāpat arī skatoties komisijas strateģiskajiem mēķiem un arī padomu strateģiskajiem uh, mērķiem, ko viņi plāno finansēt 2012. gadā. Lai mēs arī varētu samazināt mm, savus priekšlikumus, to viņi kā sagaida. Bet, kā jau izskanēja šeit, mums tomēr jāpatur vē, jāpa, jāņem vērā arī finanšu pieejami avoti. Un arī iespējams, ka padomēji būtu jāpiedāvā savi risinājumi Jā, mēs ļoti labi zinām, Eiropas investīciju bankā, investīciju fondi, Eiropas budžets, privātie fondi, mm, bet ne visi mehānismi līdz šim ir darbojušies. Piemēram, atbalsts mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Mēs redzam, ka 50 miljardi, kas tiek atvēlēti no Eiropas uh, uh fondiem, tika turēti privātu banku kontos. Nu, ja mēs skatāmies tālāk uz Eiropa 2020 stratēģiju, protams, ka lietas varētu mainīties, ņemot vērā arī, kas īsti notiek piecumās dienās Japānā. Tāpēc mums ir arī jāskatās uz komisijas institīvām, kuras viņi varētu nākt klājā attiecībā 2012. gadā un piedāvāt arī jaunas idejas un attīstīt vecos projekts, nevis sākt uzreiz jauns. Lienēk tālāk. Paldies! Es arī no savas puses pateicos referentei, kas ir ieradusies pie mums, un paldies par viņas nosauktām prioritātēm. Tad es runāju um, ne tikai liberāļu vārdā, bet arī esmu Eiropas 2020 referenta parlamentā. Un viss, kas parlamenta grupas ir strādājušas pie 2020 stratēģijas, esam sagatavojuši Eiropas parlamenta rezolūciju, un mēs redzam, kur, ir, protams, ir um, neatbilstības. Uh, jā, mums ir viss tomēr jāskaņo. Tātad Eiropas lielie mērķi un kāds ir budžeta mērķi. Tāpēc tas milzīgs uzdevums tagad saskaņot, lai visi, protams, budžeta mērķi būtu arī vērsti uz ekonomikas izaugsmu darba vietu radīšanu, par ko mēs ar lielu balsu vairākumu esam vienojušies pagājušo gadu. Nu, tas nav viegls uzdevums, bet tas ir ļoti nozīmīgs uzdevums. Man nopietni satrauc Eiropas konkurētspējas jautājums. Un galvenokārt divas lietas. Pirmkārt, pirmais, ko jūs arī redzat, Hedegārda, Hedegārdes um, uh, paziņojumā par klimatu pārmaiņām un investīcijām. Eiropas investīcijas radot 19% no IKP. Sa Ķīnā savukārt tas ir 48%, Indijā 35%, Korejā 36%, 26%. Eh, Tātad Eiropas Savienībā runāt par 2020 stratēģiju, mums vienkārši jārunā par investīcijām. Protams, ka mēs varam runāt par galvenajām infrastruktūrām, par enerģētikas infrastruktūrām tālāk, kas ir cita lieta, bet mēs redzam, ka enerģētikas cena, resursu cenas kāps. Mēs redzam, ka mēs ar vienu saskaramies ar resursu trūkumu, piero, ierobežotību, un Ķīna šīs lietas mums kādreiz neatvieglo. Tātad lai mēs nodrošinātu konkurētspēju un nodrošinātu arī Eiropas iedzīvotāju interešu aizstājību, mums ir jāskatās uz pētniecību attīstību. Un tālāk arī investīcijas pētniecība attīstībā, salīdzinot Eiropas Savienību, mēs skatāmies Eiropas rādītājus un ASV rādītājus jā, valsts līdzekļi ir kā atbilstoši vienādi, bet, ja paskatāmies privāto ieguldījumu, tad vispār mēs tur uzreiz atpaliekam šajā konkurētspējā. Un tas ir milzīgs, milzīgs uh, uh, trūkums. Tātad investīcijas pētniecībā attīstībā, Eiropas 2020 stratēģija, kas, uh, manuprāt, ir būtiski tiešām visu to sakārtot. Tagad gan jāapskatās, kas sadarbojas. Tad mums ir spēkā noteiktais um, plāns. Strateģisko tehnoloģiju plāns. Tas ir viens no svarīgākiem instrumentiem, to arī komisija jau nosaka visu laiku, to piemin dalībvalstis, bet finansējuma ziņā tur ir nodrošinājums tikai ne, maz, mazāks kā 50% apjomā. Pārējais ir kā būtu jānāk no dalībvalstīm. Un dalībvalsts, protams, nedod šo finansējumu kritiskā brīdī, viņi vienkārši to nepiešķir. Un tas nozīmē, ka visi šie projekti, kurus mēs esam plānojuši, par kuriem esam vienojušies, kur jau ir spēkā, īsti nedarbojas. Tas nenotiek. Un pirmā lieta, ko es tiešām gribētu tagad jums norādīt - budžeta disciplīna. No konstitucionālā viedokļa raugoties, tas tiešām ļoti satraucoši, ka ITER gadījumā lēmumus pieņem viena organizācija struktūra, bet finansējuma jautājums lem cits. Tāpēc būtu jānodrošina, kā tie, kas pieņem lēmumus, reizē nodrošina arī finansējumu. Un turklāt, īpaši ņemot vērā, kā nav nodrošināts budžeta disciplīnas ievērošana šī projekta ietvaros, īpaši ņemot skatoties finanšu krīzes, krīzes ietvaros, tiek aizmirst transparents, ja caurskatāmība. Tāpēc es uzskatu, ka parlaments šajā ziņā nav nekāds sarežģītākais partneris. Īsnībā tur ir daudz citi partneri, kas ir vēl sarežģītāki. Un es aicinātu, lai cits puses arī ievēro savus solījumus. Arī attiecībā, tātad es runāju par padomi, kas arī eh, nodrošina savus solījumus finanšu piešķiršanā. Labi, mums vēl ir pāris kolēģi, kas vēlas izteikties, bet aicinātu jūs visus izteikties ļoti īsi. Anģels kungs, lūdzu. Grazie. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, Frančeska. Šī debate patiešām ir laba doma, jo īpaši attiecībā uz komiteju iesaistīšanu šajās svarīgajās diskusijās par budžetu un budžeta procedūru kā tādu. Plosās krīze mūsu rīcībā nav tik daudz līdzekļu, tāpēc eh, mums vajadzētu izmantot tos nedaudzos līdzekļus, kas mums ir optimāli Manuprāt, vissvarīgākais jautājums ir par tērēšanas kvalitāti, nevis tikai kvantitāti. Kvalitāte ir vissvarīgākā. Kvalitāte attiecībā uz investīcijām, tiem, tam ir jābūt produktīvām investīcijām. Krīzes laikā uh, produktīvas investīcijas nozīmē uz uh, izaugsmi, uz nodarbinātību koncentrētas investīcijas. Tāpat kā jau jūs eh, pati teicāt, uzrunājot mūs, ir jāizstrādā prioritātes un stratēģiskās iespējas, ko mēs vēlamies sasniegt. Runājot par prioritātēm, es raugos inovāciju virzienā. Es uzskatu, ka ir jāinvestē inovācijās, jo pretējā gadījumā nebūs nākotnes. Mums ir jāinvestē inovācijās, izglītībā, izpētē. Tā jābūt mūsu numur viens prioritātei. Otrakārt, jādomā par to, kā labāk izmantot un sekmēt finanšu plūsmu MVU virzienā, jo tieši viņi veido lielu daļu no tautsēmniecības Eiropā. MVU rīcībā ir jābūt instrumentiem, kas ir paredzēti, lai sniegtu viņiem atbalstu, kā mēs varam viņiem palīdzēt, piemēram, veikt pētniecību, tālāk enerģētika, atjaunojama energoavoti, drošība un drošums. Šie ir svarīgi jautājumi, ņemot vērā Japānā notiekošo, tāpēc visi šie jautājumi ir jāuz, jāapsver ļoti uzmanīgi, tāpat arī cīņa pret klimatu pārmaiņām. Paldies! Priekšsēdētāji! Es vēlētos pievērst jūsu uzmanību šādiem jautājumiem. Katrā gadskārtējā budžetā daļu projektu uh, līdzfinansē dalību valstu uh, budžeti un pašvaldību budžeti. Un es gribētu uzsvērt to, ka finanšu konsolidācija daudzās dalību valstīs uh, eh, pārvirza akcentus un tiek domāts par, pirmkārt par valsts parāda samazināšanu un arī eh, pašvaldību budžeti tiek samazināti, jo var šajā situācijā izrādīties, ka daži projekti, kas saņem finansējumu no Eiropas Savienības budžeta, tādēļ, ka trūkst nacionālā vai reģionālā līdzfinansējuma, vairs nevarētu turpmāk tikt īstenoti. Un mums ir uh, informācija par šādiem gadījumiem. Varētu izrādīties, ka princips, kas ir, ies, būs iestrādāts 2012. gada budžetā saistībā ar uh, 2020. gada stratēģiju, varētu tikt apdraudēti. Tālāk uh, vēl viens jautājums par maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas izmanto uh, daļu no inovāciju fonda, protams, šī līdz, e, šīs īpatsvars arvien samazinās, tomēr maziem un vidējiem uzņēmumiem ir nepieciešami līdzekļi un e, bieži viena e, izvirzītie kritēriji finansējuma piešķiršanā ir tādi, uh, ka mazie vidēji uzņēmumi nespēja tos izpildīt, tie nespēja saņemt uh, kredītus no bankām un tiem ir jāizstājas no ļoti liederīgiem un interesantiem Eiropas Savienības projektiem. Es gribēju pievērst jūsu uzmanību diviem šiem riska faktoriem, kas ir saistīti ar 2012. gada budžetu un proti ar šā budžeta pamatprincipiem. Es pateicos un tagad uh, došu vārdu Balzānī kundzei, lai viņa vēl varētu mums izklāstīt uh, savas piezīmes. Paldies, priekšsēdētāji! Mans dzirdētais nebija vienkārši interesants, bet patiešām noderīgs, jo īpaši attiecībā uz prioritāšu definēšanu un iekļaušanu 2012. gada budžetā. Mani jo īpaši iepriecināja uh, šie centieni un uh, attiecībā šīs komitejas iesaistīšanos. Jā, mēs esam runājuši par enerģētiku, par pētniecību, par rūpniecību, bet uh, Mēs tagad raugāmies no jauna skatu punkta, no drošas atjaunojamas enerģijas skatu punkta, tāpēc būs daudz prioritāšu, kuras varētu atbalstīt arī jūs šajā komitejā 12. gada budžeta kontekstā. Iespējams, eh, jā, es esmu daudz tikusies ar citām komitejām, uh, bet līdzfinansējuma aspekts tika uzsvērts ļoti skaidri. Kāds pieminēja Podimatas ziņojumu, ko mēs e, pieņēmām Strasbūrā? Un e, tiek atzīts, ka mūsu budžets nav pietiekams, lai atbilstu visām Eiropas vajadzībām. Ir vajadzīga lielāka, e, lielāka Eiropas loma, lielāka iesaistīšanās no Eiropas puses. Tas, protams, ir labi daudzējādā ziņā, bet tas var mums radīt sarežģītus uzdevumus. Tostarp arī attiecībā uz institucionālo uzticību. Mums tā ir jānodrošina, jo, ja mēs to nedarām, tad Eiropas reputācija var ciest. Tāpat arī mēs nevaram finansēt pilnīgi visu. Pērn budžeta procedūra bija pārāk atvērta citiem jautājumiem, finanšu perspektīvām un diskusijām par tām. Un mēs taču atceramies, kā beidzās eh, diskusijas par 2010. gada budžetu. Mūsu mērķis ir definēt 2012. gada budžetu budžetu, kas ir labākais iespējamais budžets, ko mēs varējām panākt ar uzsvaru uz iespējamais. Mums ir jāraugās uz nākotnes resursiem, obligācijām un citām specifiskām lietām, kas var dot jaunu ievirzi diskusijai. Un rezolūcija, ko mēs plānojam pieņemt mini plenāras sesijā šeit nākamnedēļ, uh, aptvērs visus šos elementus. Tur ir arī politiski argumenti. Bet uh, ir virkne lietu, ko nav iespējams iekļaut 2012. gada budžetā. Tās tiks pieminētas politiskajā dokumentā, kas būs kā pielikums budžetam. Un Mēs sākām darbu pie tā jau pagājušo nedēļu, balsojot Strasbūrā. Runājot par līdzfinansējumu, es pieminēju arī tā dēvētās negatīvās prioritātes un problēmas, ko mums sagādā Eiropas situācija sociālā un ekonomiskā ziņā, kas bieži vien uh, aptur mūsu centienus Eiropā, trūkst sinerģiju Tas ir ļoti svarīgs arguments. Šis trūkums ir būtisks, jo tas parāda, cik svarīgs ir sākuma punkts, no kura mēs sākam savu darbu pārvaldības jautājums, Eiropas un nacionālo budžetu sasaiste, tā nav tikai ekonomiskā sinerģija. Runa ir par dažu vairāk uz trupceļu novēršanu, kurā mēs esam iekļuvuši, lai līdzekļi, ko mēs piešķiram budžetā, tiktu optimāli iztērēti un finansējums tiktu piedāvāts tikai tad, kad līdzfinansējums ir neiespējams. Mēs vēlamies arī norādīt dalību valstīm, ka Eiropas pusgads ir paredzēts, lai dalību valstis saprastu, ka ir vajadzīgas arī dalību valstu līmeņa investīcijas, lai būtu labāk iespējams izmantot Eiropas budžeta iespējas. Mums ir jāsāk strādāt pie skaidri definēta Eiropas Savienības budžeta, un šis budžets arī sūta vēsti dalību valstu budžetu veidotājiem, lai viņi varētu tam pielāgot savas finanšu iespējas un perspektīvas. un tādējādi būtu iespējams pārvarēt tās problēmas, kuru gadījumā līdzfinansējums nav iespējams, tā lai dalību valsts varētu skatīt Eiropas Savienības budžetu un redzēt, kas tieši tām ir jādara, lai varētu izmantot līdzfinansējumu sniegtās priekšrocības. Tāpēc es esmu par aizvien ciešāku Eiropas Savienības budžeta integrāciju ar dalību valstu budžetiem, un tam ir vajadzīgs ciešāks kontakts arī ar dalību valstu parlamentāriešiem. De Angelis eh, kungs eh, minēja izdevumu kvalitāti. Tās ir būtiski, tas arī noteikti ir jāprioritizē, bet tas nedrīkst notikt eh, tikai teorētiskā līmenī, un kur vien iespējams mums ir jādomā par to, kā programmas, pasākumi, projekti ir darbojušies līdz šim, lai mēs varētu turpināt finansēt labākos no tiem. Respektīvi ir jāapsver negatīvās prioritātes, pirms mēs pārorganizējam savas prioritātes kā tādas, respektīvi jāatsakās no prioritātēm, kas nav darbojušās. Debates turpinās, jo īpaši uh, es uzskatu, ka diskusija šeit bagātinās budžeta komitejas diskusiju un būs specifiskas prioritātes, kas mm, palīdzēs mums izvairīties no līdzekļu izšķērdēšanas. Paldies! Es pateicos visiem kolēģiem! Es uzskatu, ka bija laba doma jūs uh, aicināt šeit un uh, veikt šo domu apmaiņu. Tagad uh, ir labāk zināms, kā mēs domājam, kurp mēs virzāmies un kā mēs savu darbu varam labāk veidot. Tas ir svarīgi. Un tāpat arī nekaitē, ja uh, Eh, sarunas eh, notiek eh, optimāli no laika viedokļa. Es pateicos jums par jūsu priekšlikumiem un novēlu jums veiksmīgu turpmāko sadarbību. Paldies! Ja, meine Damen und Herren, darf damit den nächsten Punkt. Dāmas un kungi, tagad ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta. Kā jau solīju, programma ir grozīta, un mēs ķeramies pie diskusijām par ziņojuma projektu attiecībā uz vidusposma pārskatu septītajai pētniecības pamatprogrammai Mūsu referents ir Odīkungs, un es vispirms došu vārdu viņam, tad skatīsimies tālāk. Odīkungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Kungs, vispirms es vēlētos sveikt Eiropas komisijas pārstāvjus šai zālē un arī padomas pārstāvis es vēlos sveikt un viņiem pateikties par viņu izcilo ieguldījumu darbā pie uh, programmas novērtējuma. Runājot par uh, šo septīto pētniecības programmu un tās kontekstu, par to sarunas notika 2006. gadā un balsojums notika 2006. gadā, kad tika pārskatīta Lisabonas stratēģija kuras mērķis bija izveidot pasaulē konkurētspējīgāko uh, zinību telpu līdz 2010. gadam. Šis finansējums septītai programmai pārsniedz 50, eh, ir 53-54 miljārdi, eh, sestajai tas bija 17 miljārdi. Mm, es uh, savā ziņojumā runāju tikai par septīto pamatprogrammu, man ieteica runāt arī par astoto, bet es uh, aprobežojos ar septīto programmu. Uh, tādēļ, ka politiskajās sarunās ir parādījušies trīs jauni elementi. Tagad tiek domāts par to, vai politiski vajadzētu izmainīt šo pamatprogrammu. Pirmkārt, ir eh, cietusi neveiksmi Lisabonas programma un mūsu priekšā ir stratēģija 2020, lai veicinātu uh, mūsu konkurētspēju, iekšējā tirgus attīstību un labklājību. Otrām kārtām ir izveidot pēc parlamentu vēlēšanām arī jauna Eiropas komisija. Un treškārt Uh, sarunas un balsojums par pamatprogrammu notika pirms krīzes. Tagad mēs esam 2011. gadā krīzes vidū un mums ir palikuši 2011., 12., 13. gads, kas ir uh, būs izēja no krīzes, situācija būs uh, diezgan nestabila, trausla. Uh, Un uh, tādēļ mums, uh, runājot par šiem trim gadiem, ir jācenšas mūsu rīcībā esošos līdzekļus izmantot pēc iespējas liederīgi. Pirmajos četros gados ir izmanto 26 miljārdi, un mums ir palikuši vēl atlikušiem trim gadiem 29 miljārdi. Tas uh, nozīmē, ka šeit ir runas par um, mak par uh, apropriācijām, ka 2013. gada finansējums tiks izlietots arī vēl 2014. gadā. Uh, vakar, kad mēs uh, uzklausījām neatkarīgo ekspertu grupas vadītāju, es gribētu izteikt trīs komentārus. Diemžēl mūsu parlamentam nav tāda globāla skatījuma uz uh, to, kas notiek zinātnes jomā Eiropas Savienības līmenī un dalību valstīs un mūsu konkurentu uh, valstīs. Runājot par trim līmeņiem, Eiropas Savienība darbojās uh, Eiropas Savienības līmenī un arī struktūra fondu uh, Uh, ietvaros, jo struktūra fondi saskaņā ar Lisabonas darbu kārtību tiek novirzīti, tika novirzīti arī zinātnē un pētniecībai. Un mēs no komisijas puses nesam saņēmuši novērtējumu par specifiskām Eiratom programmām. Es gribu atgādināt, ka septītajā programmā ir uh, gan vispārējās uh, pētniecības um, projekti, gan arī Eiratom specifiskie projekti, kur finansējums ir 2000, uh, uh, ir 2 miljārdi un kur uh, šis finans, šī darbība beidzas pagaidām 2011. gadā. Šī programma ir vērsta, uh, tā skaitā arī uz kodola drošības jautājumiem. Komisija, diemžēl, uh, četrus mēnešus bija veltījušā ziņojuma sagatavošanai, kas ir tiešām daudz. Tālāk par konkrētiem jautājumiem. Trešajā punktā ir jautājums, vai šī septītā pamata programma dod pievienoto vērtību Eiropai. Mūsu sanāksmē uh, Eh, man ieteica teikt, jā, jā, tā dod pamatvē, papildus vērtību, bet es ierakstīju, ka nav šādas eh, pievienotās vērtības. Un pēc manām domām ir šeit divi iemesli. No vienas puses eh, šīs administratīvās formalitātes ir tik sarežģītas un atbaida daudzus dalībniekus, un otrām kārtām ir tik daudz instrumentu tagad izveidots, ka nav zināms, kas vispār visu kontrolē un vada. Tagad tiek ierosināts noteikti moratorija jaunu instrumentu izveidē. Tātad jautājumā, vai šī piemāt, eh, pievienotā vērtība ir šai programmai. Es pats esmu tagad uh, secinājis, ka tomēr ir pievienotā vērtība un iesniegšu atbilstošu arī grozījumu. Svarīgs jautājums arī ir uh, mazie vidējie uzņēmumi. Ir nepieciešams tāpat nodrošināt sadarbības starp Eiropas Savienību un dalību valstīm, veidot Eiropas pētniecības telpu, un man vēl ir arī punkts par Eiropas pētniecības padomi. Ja mēs uh, gribam tiešām izveidot Eiropas pētniecības padomi struktūrāli gan uh, Uh, finansiāli, gan strateģiski, gan arī nodrošinot tai uh, politisku autonomiju. Es ierosinu 14. punktā grozījumu par aizsardzību. Mums uh, līgumā ir atbilstošs pāns iestrādāts, un tas nozīmē, ka var būt pētniecības programma arī par aizsardzības industrijas jautājumiem. Uh, Uh, septītajā pamatprogrammā nav nekādas tiesiskās bāzes, lai novirzītu finansējumu aizsardzības pētījumiem. Un tādēļ es uh, savā grozījumā atsaucu saikni ar septīto pamatu programmu, bet ierosinu sākt diskusiju par šiem jautājumiem 17. punktā. Eh, ir doma tāda, ka ir nepieciešams saskaņot darbības starp struktūra fondiem, kas eh, finansē pētījumus vietējā reģionālā līmenī, un eh, septīto pamatprogrammu, kas nodrošina finansējumu izcilībai un zinātņu centriem. Mums būtu nepieciešams domāt to par to, kā sadalīt šos uh, zinātnes pasākums visā Eiropas Savienības teritorijā, jo mēs saskaramies ar tādām problēmām, ka trūkst saskaņotas darbības, un es ierosinu izmantot jaunās tehnoloģijas, videokonferences, lai eh, mūsu zinātnieki reālā laikā varētu sadarboties. Piemēram, šeit varētu iesaistīties kādas sešas universitātes, eh, veicot kopīgus eh, zinātniskos pētījumus. Tālāk par mūsu startautisko saistību finansēšanu. Tāpat ļoti svarīgs ir komerciālais aspekts, kas būtu jāiestrādā visos projektu konkursos. Un vēl uh, daži vārdi par vienkāršošanu. Es ierosinu neatkāpties no tā, par ko mēs nobalsojam Karvaljo ziņojumā. Mēs no, uzklausījām uh, vakar uh, mūsu ekspertu pārstāvi par to, ka pētījumos pastāv pieļaujamais riska līmenis Bet es domāju, ka mēs nespēsim aizstāvēt viedokli, ka mēs varam pārredzēt vēl kaut kādas papildus kļūdas varbūtības pētījumos. Zinātniekiem ir jāveic pētījumi, bet mūsu komitejā un budžeta kontrolas komitejā ir eh, jāveido darba grupa par to, kā reformēt finanšu regulu, lai varētu izveidot tiesisko bāzi, lai mēs varētu turpināt šo procesu darbu un īstenot Karvaljo ziņojuma ierosinājumus, jo pretējā gadījumā mūsu mm, darbs varētu nebūt e, liederīgs. Mēs kopīgiem spēkiem ar politisko grupu pārstāvjiem izstrādāsim kompromisus, tā skaitā par Eiropas Savienības pievienoto vērtību, par uh, industriju, dažādu piesaistīšanu. Es domāju, ka turpmāko trīs gadu laikā mums ir jāstrādā pie lielu Eiropas līmeņa, pasaules līmeņa infrastruktūru izveides, uh, atsaucoties arī uz ekspertu norādītajām pamattēmām, kā novecošanās, uh, vēža ārstēšana, energoapgāde, biotehnoloģijas. Tātad šajās, šajās tēmās Eiropiešiem ir jākļūst labākajiem pasaulē. Mums ir nepieciešama arī vienkāršošana. Un arī, es diemžēl man neiznāca pat uh, izteikties par sieviešu plašāku iesaistīšanu, un es atvainojos kolēģiem, uh, Eh, jo mums eh, nebija pietiekam daudz laika, varbūt, lai ar viņiem konsultētos. Paldies! Paldies, ka pirmajai vārds tiek dots Tomsons kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu pateikties Odī kungam par paveikto darbu ziņojuma projekta tapšanā par septīto pamatprogrammu. Tas ir ļoti svarīgs ziņojums. Septītā pamatprogramma ir vienīgā lielākā pamatprogramma pasaulē, un mūsu vērtējums būs svarīgs nevien pašreizējai programmai, bet arī veidojot pamatu turpmākajam strateģiskajam ietvaram. Es domāju, ka mēs visi piekrītam, ka šis ir būtisks instruments, kam vajadzētu sniegt atbildes uz lielajiem uzdevumiem, ar ko mēs sastkaramies Eiropā, gan klimata pārmaiņām, gan sabiedrības novecošanās jautājumiem, gan arī globālā līmeņa izaicinājumiem, proti Eiropas konkurētspējas jautājumiem. Es vēlētos nosaukt dažas prioritātes, kas, manuprāt, ir svarīgas šim vidusposma pārskatam. Uh, Pirmkārt, es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis pārskats koncentrētos uz galvenajām septītās pamatprogrammas problēmām, proti birokrātiju. Mums ir jānosaka, ka ir vajadzīga vienkāršošana gan pamatprogrammā, kas darbojas šobrīd, gan arī turpmākajās. Man nu, prieks redzēt, ka ziņojuma projektā jau ir norādīts, ka vienkāršošana ir vajadzīga. Uh, Ir arī citas nopietnas mācības no pamatprogrammas pārskata, proti mums ir vajadzīga lielāka elastība, jo īpaši sadarbībā, elastība starp dažādām iedaļām. Mums ir vajadzīga elastīga pieeja, kas garantēs to, ka mēs varam piešķirt līdzekļus e, tur, kur tiek veikta pētniecība. Tāpat arī struktūras nedrīkst traucēt inovatīvai pētniecībai, un tas nav pietiekami uzsvērts ziņojuma projektā. Es atceros eh, pēdējā, eh, iepriekšējā reize, kad mēs grozījām septīto pamatprogrammu, mēs no parlamenta puses uzsvērām starp disciplinaritāti, un pašreizējā struktūrā mēs neredzam īpaši daudz iespēju starp disciplinaritātei un es uzskatu, ka ir svarīgi tomēr varēt kombinēt dažādas pētniecības jomas. Es arī vēlētos komentēt par zināšanu ciklu. Ir svarīgi, lai mēs varētu sasaistīt izglītību, pētniecību, inovācijas un industriju. Tikai tādā veidā mēs varam veidot pasaules līmeņa zināšanas, un runājot par rūpniecību, par industriju, mums ir jābūt konkrētākiem, ir jāsaprot, ka te ir runa par MVU, bet kādu industriju un kādiem MVU, jo ne visi mazie un vidējie uzņēmumi ir gatavi piedalīties pētniecības projektos Eiropā. Tāpēc es arī vēlētos eh, zināt, kad mēs runājam par tā dēvēto lielo industriju, ja big industriju, kādas ir iespējas šeit piedalīties jūras transportam, kāda ir tā dalība septītajā pamatprogrammā, jo tas ir ļoti būtisks daudzās no valstīm. Tāpat arī pastāv dzimuma dimensija. Mēs zinām, ka 64% studentu Eiropas augstskolās ir sievietes, dažās valstīs vairāk, dažās mazāk, un uh, mums ir mērķis 40% dalība septītajā pamatprogrammā, bet šobrīd ir sasniegts tikai 21% respektīvi ziņojuma projektā trūkst dzimumu dimensijas. Es esmu koordinators sieviešu līdztiesības komitejā, un mēs esam izstrādājuši priekšlikumu šim ziņojumam, mēs esam balsojuši par to FAM komitejā vienprātīgi. Tas ir apstiprināts. Tajos grozījumos ir apskatītas sieviešu iesaisti pētniecībā un dzīmumu plāna trūkums. Uh, kas jau tika ieteikts sastās pamatprogrammas izvērtējumā. Visu beidzot, es gribētu parunāt par vakardienas diskusijām, par to, cik svarīgi ir panākt līdzsvaru starp uh, izcilību un tās pieejamību visām dalību valstīm. Šajā ziņā es piekrītu referentam, ka mums ir jāstības infrastruktūra tajos reģionos, kas šobrīd nesaņem to, kas viņiem pienāktos, un ir jāveido pētniecības kapacitāte reģionālajos fondos. Tāpat arī es uzskatu, ka Eiropas līmeņa koordinācija starp dalību valstīm, zinātnes politika Eiropas dalību valstīs, Eiropas pētniecības telpa, šīs lietas ir labāk jākoordinē. Un es eh, septītajā pamatprogrammā saskatu katalizatoru mūsu darbam, tāpēc es piekrītu vakar izvērtējuma paudējiem, ka jā, pamat programmai ir bijis kval, kvantitatīvs iespējas uz Eiropas pievienoto vērtību. Es eh, ceru uz produktīvu sadarbību turpmāko jautājumu risināšanā ar Rodīkungu un citiem referentiem. Paldies! Tālāk vārds Matijas skundzei. Obrigada, Sr. Presidente. Eu quero também começar tal. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos arī Eh, tāpat kā citi kolēģi, pateikties eh, Odī kungam par viņa paveikto darbu. Es eh, piekrītu viņa priekšlikumiem un uzskatu, ka ir svarīga turpināmība starp uh, Kavaljo kundzes darbu vienkāršošanas jomā un šo ziņojumu attiecībā uz pamatprogrammas izvērtēšanu. Es uzskatu, ka šī turpināmība, jeb kontinuitāte ir jāsaglabā, tostarp arī turpmākos ziņojumos attiecībā uz pētniecības stratēģiju un astotās pamatprogrammas funkcionēšanu. Man ir arī pāris uh, īsi komentāri Mm, es domāju, ka es te nevarēšu diskusiju īpaši padziļināt, tāpēc pāris eh, nelielas piezīmes. Daudzi izteikumi par sadarbības tēmu man šķiet pieņemami, un, eh, un to starp arī tā daļa, kas attiecas uz personālajām. Es domāju, ka te mums ir eh, jāizvērš diskusija. Mēs jau esam izstrādājuši pāris pozitīvus uh, elementus septītās pamatprogrammas papildināšanai, un, uh, bet ir lietas, kas vēl nav tik labi iestrādātas, tāpēc arī šī personālī joma mums ir jāreglamentē. Mums ir mobilitātes programmas, kas ir atkarīgas no Mērijas Kurī stipendijām. Uh, bet mobilitātes programma vēl nav sinonīms uh, pilnīgai karjerai zinātnes jomā. Mums jāraugās, kā mēs varam konsolidēt šīs zinātnes karjeras. Un ir jāmēģina uh, mazināt nedrošība tajās zinātnes jomās, kur tā pastāv. Mums ir jāveicina uh, jauniešu iesaiste un sieviešu iesaistīšanās. Tas mums palīdzētu nodrošināt līdzsvaru. Tāpat arī man ir liels prieks par to, kas ir norādīts 30. punktā. Es uzskatu, ka ir jārisina lielie sociālie uzdevumi, uh, un uh, pēdējo pāris gadu laikā, mm, turpmāko pāris gadu laikā mums ir jārūpējas par to, lai finanšu līdzekļi uh, pamatprogrammā tiktu uh, veltīti, lai pārvarētu mm, pašreizējās finanšu krīzes sekas. Tāpēc mums ir jānosaka prioritātes, kas pavisam noteikti būs politiski definējamas, bet eh, vai ir izvērtēts eh, tas, cik eh, svarīgas bija šīs prioritātes? Runājot par 14. punktu, par to, ka ir vajadzīgi ieguldījumi drošībā Jautājums ir par to, vai šis investīcijas kaut ko dos, un tāpēc vai vispār eh, drošībā un aizsardzībā kaut kas ir jāinvestē. Es, protams, iesniegšu grozījumus, un eh, tajos arī vēl tiks apskatīt šie jautājumi, tos ir arī kompromisa grozījumos, bet visu beidzot es gribu teikt, ka šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs. Te ir eh, iekļauti instrumenti nevien konkurētspējai pasaulē vai inovācijām, bet arī mm, šai programmai ir jābūt instrumentam, kas palīdzētu un veicinātu kohēziju. Te būs jāiesaistās arī dalību valstīm. Līdz ar to labāka šīs programmas koordinācija ar nacionālajām reģionālajām programmām tikai tas palīdzēs mums stiprināt Eiropas pētniecības jomu. Marcinkeviča kungam vārds. E, Chciałbym serdecznie podziękować e, panu od... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos pateikties Odī kungam par viņa ļoti konkrēto ziņojumu. Uh, kas labi iekļaujas pašreizējā ekonomikas situācijā un uh, kurā ir runa par mūsu stratēģiju, par uh, to, ka nepieciešams turpināt 2010. gadā uzsākt to vienkāršošanas procesu, lai mazinātu administratīvās barjeras, kuras traucē m, mm, pieteikt piedalīties uh, pieteikumu konkursos. Vienkāršošana uh, ir nepieciešama arī domājot par labākiem risinājumiem uh, un finansējuma nodrošināšanu zinātnei un pētniecībai. Ir nepieciešams sadarboties šajā jautājumā ar budžeta kontrols un budžeta komiteja. Tāpat tika teikts, ka dažu dalību valstu līdzdalība un it īpaši jauno valstu līdzdalība šajās programmās ir nepietiekama. Padomes paziņojumā par konkurētspēju ir norādīts, ka Eiropas komisijā ir jāizstrādā ziņojums par to, kā varētu uzlabot dalību valstu pārstāvību pētniecības programmās. Paldies, vārds Kavaljo kundzei. Paldies, es vēlētos uzteikt Adī kungu par izcilo ziņojumu. Man ir daži komentāri tomēr jo eh, Odīkungs nav varējis visu iekļaut pirmajā ziņojuma versijā. Es piekrītu, ka ir jāmaina prioritātes un ka tagad ir prioritātes, kuras eh, ir aktuālas, eh, bet tādas nebija tad, kad tika izveidots tā šī pētniecības programma, proti runa par energo apgādi, par mūsu konkurētspēju globālā pasaulē, par iedzīvotāju novecošanos. Es uzskatu, ka uh, lielo uzņēmumu pētījumiem, pētniecībai ir jābūt par vienu no centrālajiem pīlāriem šajā uh, programmā. Tomēr mums ir nepieciešams uh, saskaņot virzību no uh, augšas uz leju, no lejas uz augšu un sadarbību. Uh, un mums uh, būtu jādomā par jaunām idejām sadarbības programmu ietvaros par jaunajām tehnoloģijām, informācijas eh, komunikācijas tehnoloģiju jomā. Eiropas pētniecības padome un Marijas Kirijas programma veiksmīgi darbojas, bet runājot par kopīgo tehnoloģiju ierosmēm un maziem vidējiem uzņēmiem, šeit ir nepieciešams adaptācijas, korekcijas, uh, un jāparedz par lielāku iespēju programmās iesaistīties maziem vidējiem uzņēmumiem un universitātēm. Tāpat mums ir jāpārdomā uh, maziem vidējiem uzņēmumiem veidoto programmu struktūra. Un tāpat jādomā par to, kā komerciāli izmantot pētījumu rezultātus. Par to septītajā pamatprogrammā pagaidām nav vēl runas. Nākošais jautājums par jaunu zinātnieku iesaistīšanu pētniecības projektos par vienkāršošanu. Es pilnībā piekrītu Odīkunga pieejai. Mums ir jā. Ja, balstās uz vienkāršošanas ziņojumu un jācenšas izdarīt septītajā pamatprogrammā viss, ko komisija vēl nav izdarījis, bet kas būtu vēl darāms, un arī jādomā par finanšu regulas pārskatīšanu. Un uh, vidusposmā novērtējumā pārskatā ir jādara viss, kas iespējams. Paldies, tālāk vārds Delka Stiljo kundzei. Lugar, Paldies, priekšstādātājs. Es pirms vēlētos pateikties referentam Odīkungam, jo viņa iesniegtais ziņojums ir ļoti labi strukturēts un interesants. Es uh, nevēlētos atkārtot uh, citu teikto, bet uh, es gribētu atkārtot to, ko teicu komisārē Geganai Kvinai šorīt kad mēs tagad veicam uh, septītās pamatprogrammas novērtējumu, tam ir divi rezultāti, divu veidu sekas. Mēs nos, noskaidrojam, kas ir veiksmīgi darbojies, kas nav veiksmīgi darbojies, un uz to mums ir jābalstās, uh, izstrādājot astoto pētniecības programmu Bet uh, tas nenozīmē, ka to mēs visu varēsim tagad izmantot, pārskatot septīto pamatprogrammu, jo mūsu līdzībā vairs nav tik daudz laika, ir apstiprināts jau programmas 2011. un 2012. gadam un ir jau piešķirts finansējums. Likumdošanas pārskatīšana arī šobrīd būtu grūta, bet ir tādi aspekti, uh, ko mēs varētu attiecināt vēl uz septīto pētniecības programmu, kura turpināsies vēl līdz 2013. gadam. Un es gribētu minēt vienu konkrētu piemēru, balstoties uz vienu no Odīkunga priekšlikumiem. 14. punktā ziņojumā ir izteikti, pēc manām domām, interesants priekšlikums Es nezinu, vai to varētu tagad ieviest septītajā pētniecības pamatprogrammā. Proti šeit ir runa par Eiropas aizsardzības tehnoloģiju pētniecības padomi. Nezinu, vai to mēs varēsim īstenot turpmāko divu gadu laikā, bet par to mēs varētu padomāt astotajā pētniecības pamatprogrammā. Un mēs varētu rīkoties tā, ja ir uh, duāli izmantojamas tehnoloģijas, un ja ir uh, paredzēts finansējums pašreizējā programmā, tad mēs varētu varbūt šos rezultātus izmantot arī aizsardzības jomā. Un es domāju, ka tā mums vajadzētu rīkoties arī attiecībā uz uh, administratīvo vienkāršošanu. Mums vajadzētu veikt pasākums, kas vēl nav veikti šobrīd. Uh, Un es domāju, ka šai ziņojumā varbūt mums nevajadzētu dubult, dubult orientāciju īstenot. Ir pasākumi, ko mēs varam veikt šobrīd un uzlabot septīto pētniecības pamatprogrammu. Un vēl viens jautājums pēc būtības. Un šeit ir runa par 17. punktu, kurā ir ierosināts uh, izveidot pētniecības politiku attiecīgai teritorijai. Es domāju, ka šeit uh, pastāv zināmas briesmas, uh, domājot uh, par izcilību, kas ir galvenā pētniecības politikas iezīme Eiropas Savienībā. Ja resursi tiek izmantoti teritoriāli, uh, Šajā gadījumā mēs varētu domāt galvenokārt par struktūra fondiem, bet šajā, šādu formulējumu iekļaujot mums jābūt ļoti piesardzīgiem. Neatkarīgi no tā līdzsvara, kas mums jāpanāk teritoriālā ziņā, galvenais princips joprojām būs izcilība zinātnes jomā, jo pretējā gadījumā mēs atteiksimies no svarīgiem uh, principiem, eh, cenšoties izdabāt visiem. Un līdz ar to mēs sagrozīsim šīs eh, programmas orientāciju un mūsu mērķi zinātnes jomā. Mums ir nepieciešams vienkāršošana un elastību iztenot pārvaldības jomā, bet visam ir jābūt orientētam uz to, lai mūsu zinātne balstītos uz izcilību. Mēs varam uzlabot vienu vai otru aspektu teritoriālo un struktūru fondu izmantošanā, bet mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, kad mēs nākam klajā ar šādiem priekšlikumiem par jā, pētniecības teritorializāciju. Vārds Hokma. Paldies vārds Hokma kungam. Paldies Odī kungam par ziņojumu. Tajā ir ieskicētas problēmas, kas mums ir uh, jāpārunā. Es vēlētos eh, pievērsties eh, pievienotās vērtības frazē, ko referents ir detalizēti mm, pārunājis. Viegli ir lietot šo terminu pievienotā vērtība, un bieži vien tas nozīmē papildu finanšu resursus vēl bez dalību valstu un privāto uzņēmumu investētā. Es gan neuzskatu, ka tā ir tā pievienotā vērtība, ko mēs varētu panākt. Manuprāt, pievienotajai vērtībai ir jābūt izcilībai Eiropas līmenī. Mums ir jāveicina dīnamiskas un radošas izcilības jomas izveide Eiropas līmenī, un tas ir brīdis, kad mēs varam iesaistīt pamatprogrammas resursus. Pat tad, ja mēs palielināsim šos resursus nākotnē, tā būs tikai maza daļa no kopējiem pētniecības resursiem, Es arī piekrītu tam, ka mums ir ļoti uzmanīgi jāpārunā teritoriālie jautājumi, reģionālie jautājumi jāskata struktūra fonda kontekstā. Varbūt, ka sadarbību var iekļaut 7. pamatprogrammā, bet pievienoto vērtību mēs varam panākt vienotās izpētes programmās tikai tad, ja mēs tiecamies uz izcilību Eiropas līmenī. Es uzskatu, ka mums ir virkne uzdevumu, piemēram, lielas investīcijas tehnoloģiju platformās. Nākotnē tās būs iespējamas tikai sadarbojoties. Investīciju izmaksas ir tik milzīgas, ka neviena no dalību valstīm nebūs iespējama investēt un sagaidīt ieguldījumu atdevi, ja tas nenotiks kopīgi. Otrkārt, runājot par Marie Curie stipendijām, uh, Te ir runa par mobilitāti, jo mobilitāti veido šo Eiropas pētniecības telpu, bet tāpat arī ir jāizmanto visas šīs dažādās savienības, ko mēs varam veidot pētniecībā, un tā lielā mērā ir atbilde uz jautājumiem par jauniešu un sieviešu iesaisti pētniecībā. Mobilitāte nodrošina jaunas iespējas, un es vēlētos tālākas diskusijas par mobilitātes stiprināšanu, piemēram, uh, tā dēvēto pētniecības uh, voucheru jomā, jo tādā veidā mēs varētu nodrošināt spontānu procesu, kas būtu virzīts uz izcilību. Visu beidzot, mēs nepārtraukti atgriežamies pie vienkāršošanas, tiekoties ar universitāšu vai uzņēmumu pārstāvjiem, tas vienmēr atkal aktualizējas. Es domāju, ka mums ir jāatzīst, ka šobrīd situācija ir vienkāršāka nekā iepriekšējās pamatprogrammas laikā, bet joprojām ir daudz darāmā, un es varbūt atkārtošos un izklausīšos ironisks, bet reizēm mēs universitātes, kas pastāvējušas simtiem gadu, uzskatām par aizdomīgām organizācijām, kas vēlas aizlaisties ar naudu. Varbūt mums vajadzētu pārunāt sertifikācijas iespējas, jo, ja mēs, piemēram, aplūkojam tādu augstu skolu kā Sorbonu, ja tā saņem līdzekļus nības, tā nekur neaizbēgs, un tas attiecas arī uz uh, citu valstu universitātēm. Piemēram, eh, Roskildes universitāte un citas. Mums ir jāmēģina raudzīties tālāk, īstenojot vienkāršošanu, jo tas nodrošinās lielāku dinamiku un mobilitāti. Paldies! Balčītis kungs! Atšķirīgamies pirmininkie! Tepat... Paldies, priekšsēdētāji! Es arī vēlētos uzslavēt referentu. Viņš ir sagatavojis ļoti labu dokumentu, un tas būs ļoti svarīgs, kad mēs diskutēsim par citiem stratēģijas 2020 aspektiem vai enerģētikas stratēģiju. Es nevēlos atkārtot kolēģu teikto, es gribu tik, tikai norādīt, ka atbalsta administratīvo vienkāršošanu. Ja to mēs nepanāksim tagad, tad mūsu darbi ievērojami atšķirsies no mūsu vārdiem. Tāpat uzskatu, ka ir nepieciešams ļoti skaidri definēt iespējas maziem vidējiem uzņēmumiem piedalīties zinātniskos pētījumos. Viņiem nav ne tehnisko uh, iespēju, ne finanšu resursu, lai to darītu. Mums ir tomēr jādomā par to, kā radīt apstākļus, lai mazie un vidēji uzņēmumi varētu attīstīties un dot savu ieguldījumu Eiropas pievienotās vērtības radīšanā. Mēs runājam par sarežģītām finansējumu struktūrām. Nāk nākotnē mums ir jācenšas saskarņot dažādu finanšu instrumentu darbību. Runājot par dalību valstu līdzdalību zinātnes uh, finansējumā un zinātnes pētījumos, referents domā par, runā šeit par teritoriālo struktūru. Es domāju, ka tas varētu būt uh, viens no risinājumiem. Dažkārt mēs neizmantojam to milzīgo potenciālu, kas pastāv atsevišķās dalību valstīs. Tas mums būtu šim jautājumam jāpievērš lielāku uzmanību nākotnē, tāpat jādomā arī vairāk par jaunajiem zinātniekiem. Es vēlos vēlreiz pateikties referentam un uzskatu, ka ziņojums ir ļoti izsvērts un tas mums būs ļoti liederīgs arī nākotnē. Paldies, vēl ir pieteikušies trīs runātāji. Es tagad noslēgšu runātāju sarakstu, jo arī Odī kungam kaut kas būs jāpasaka. Tāpēc es vēlos aicināt uh, kolēģus izteikties īsāk, lai visi varētu izteikties. Tagad uh, Weber kungs. Īsi. Jā, pat tiešām es jau neatkārtošu to, ko iepriekšējie runātāji tik izcili jau ir pateikuši. Es vēlos, protams, uzslavēt Odīkungu par izcilo ziņojumu, bet gribu norādīt, ka nevajag izvairīties no tādas problēmas kā zinātnes organizācija, lai uh, veicinātu administratīvo vienkāršošanu, cīnītos pret birokrātiju, ir jāiet tālāk nekā vienkārši tādu paziņojumu par nolūkiem, bet ir jādomā par uh, zinātnes organizācijas struktūrālām reformām. Būtu jāmaina Eiropas zinātnes padomes status. Tas ir pilnīgi neticami, ka Eiropas Savienībā zinātne atpaliek. Mēs neesam sasnieguši Lisabonas uh, stratēģijas mērķi par 3% finansējumu piešķiršanu budžetā zinātnē mums ir tikai 1,8 vai 1,5%. Mēs atpaliekam no ASV un tagad mēs nespējam izpildīt par to, izlietot par to budžetu, kas mums ir paredzēts. Mēs esam izlietojuši tikai 45% no budžeta un vēl ir trīs gadi palikuši un es nezinu, vai mēs spēsim izlietot šos 28 miljārdus. Tā mēs nevaram turpināt strādāt. Ir priekšlikumi izteikti, ir jāmaina Eiropas uh, pētniecības padomes status. Šobrīd tā ir izpilda aģentūra, tā ir jāpārveido par neatkarīgu uh, juridisku personu, kā ierosina profesors Miņī, kur ziņojumu es pieminēju vakar. Uh, ir jāpiešķir šai padomē reālas lēmumu pieņemšanas pilnvaras, un tāpat ir jānosaka tieša atbildība šai padomē par zinātnes attīstības stratēģiju un administratīvo pārvaldi. Tikai tādi, tādējādi mēs varēsim cīnīties par birokrā, pret birokrātiju un vienkāršot administratīvu šo procesu. Kančankungam vārds. Paldies priekšsēdētāji, paldies Odīkungam par viņa ļoti liederīgo ziņojumu. Es gribētu pieminēt trīs galvenos punktus. Pirmkārt, vienkāršošana un kontrole un uh, pam, parāgu praksi, par to jau ir runāts. Otrām kārtām, pētniecības centri, rūpniecības uzņēmumi, universitātes, mazie vidējie uzņēmumi Mums jācenšas saskaņot visu šo darbu, visus šos centienus, lai uh, būtu atbilstoša organizācija, lai trīs uh, šīs pētniecības plūsmas savstarpēji sazinātos un sadarbotos. Un es domāju, ka jāpatur prātā tas, ka šie 29 miljārdi uh, varētu piesaistīt vēl lielāku naudas summu, ja mēs spētu šos līdzekļus integrēt uh, un sasaistīt ar uh, pamatotiem argumentiem. Mēs varētu veicināt ekonomikas attīstību, ja mēs piesaistītu finansējumu labiem projektiem. Mēs nevaram vienkārši piešķirt uh, grantus. Uh, mums ir jāizvērtē vispirms šie projekti. Un uh, šeit, šai procesā varētu iesaistīties uzņēmumi, jo tie, to rīcībā ir uh, daudz līdzekļu. Mums ir nepieciešama saskaņota darbība. Ja mēs atstājam zinātni savā ziņā, un vienkārši cerēt, ka tā vadīs ekonomikas attīstību, tad zinātnē var palikt tāds teorētisks jēdziens, nekas vairāk. Teritorializācija pēc manām domām ir laba ideja un tā saskan arī ar maniem ieteikumiem. Kurtines Guķēras kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos uzslavēt Odīkungu. Viņš mūsos. Uh, ir ļoti nopietni ieklausījies un strādājis ļoti atbildīgi. Šis jautājums ir sarežģīts, ir ļoti maz manevrēšanas iespēju, un tas mani satrauc. Varētu būt tā, ka dažkārt mūsu izteicieni var tikt pārprasti. Ir tādi signāli, kas ir jāsformulē skaidri un nepārprotami. Uh, Eh, politiskās grupas ir devušas ieguldījumu šai jomā. Vakar uzklausījām eh, Zviedru ekspertu, un viņš teica, ka ir jāizvērtē pastāvošie instrumenti un platformas, tad nākotnē mums varbūt būs citas vajadzības. Un eh, izvērtējot septīto pētniecības pamatprogrammu, zinātnes sadarbība, uh, veiksmīgi notiek, jo uh, pamats jau ir izveidots iepriekš, ir zinātnieki pie tā jau pieraduši. Inovācijas savukārt ir saistītas ar tirgus darbību, un šeit pieeja ir gluži atšķirība, Mēs nevaram atsevišķus uzņēmumus uh, saja, uh, uzskatīt par uh, industriālo politiku. Mm, ir uzņēmumi, kas veic pētījumus tikai, lai uz, palielinātu savu peļņu. Un inovatīvie uzņēmumi dažreiz izmanto tikai citu pētījumu rezultātus. Tālāk par teritorializāciju. Man šis vārds ļoti satrauc. Man šķiet, ka tas nav pareizais uh, termins. Kā padome varētu vēlēties to svītrot no pētniecības pamatprogrammas un uzticēt katram reģionam savu finansējumu. Es uzskatu, ka mums jāuzmanto, jāizmanto septītās pētniecības pamatprogrammas instrumenti, lai atbalstītu izcilību. Šie instrumenti ir izveidoti. Uh, uh, Eiropas ir uh, nepieciešams piesaistīt uh, dalību valstis tādiem uh, projektiem, kur Eiropa piešķir finansējumu, ja ir izpildīti noteikti kritēriji, piemēram, universitāšu piesaiste, mobilitāte. Ja jūs esat bijuši Stanforda universitātē, tad nāk secināt, ka bieži vien Eiropa nav informēta par to, kas tur notiek, un tāpat pētnieki, kad viņi pārceļas no vienas Eiropas valsts uz otru, arī negūst pietiekamu atbalstu. Tas pats sakāms par stipendijām. Mums ir vairāki modeļi, piemēram, Vācijā eh, pētnieki vai zinātnieki var pārcelties no vienas universitātes uz otra, otru, kad tās strādā, piemēram, pie maģistra grāda, maģistra darba. Uh, un mēs varētu aicināt Eiropas pētniecības padomi mums palīdzēt izstrādāt definīciju, kas ir izcilība, jo padome vēlas finansējumu no Eiropas līmeņa novirzēt uz citiem līmeņiem. Zinātnieki vēlas strādāt Eiropā, bet ministrijas nevēlas piešķirt finansējumu zinātnē. Un vēl pēdējais punkts Šķiet, ka šeit ir bijis zināms pārpratums informācijas izplatīšanā, jo daudz Eiropā nezin, kas ir šī septītā pētniecības programma un kas ir inovāciju flagmaņu projekti. Ir nepieciešams skaidrot par uh, to, ka mēs aizsargāsim fundamentālos pētījumus un uz, uzņēmumu pētījumus Paldies, vēl grib izteikties komisija, bet man diemžēl vairs nav laika. Uh, ir viena minūte komisijai un Odīkungam viena minūte. Un viss, mums ir jābeidz šī sanāksme. Es jau no paša sākuma teicu, ja viens izteiktos īsāk, mēs varētu iekļauties mums paredzētajā laikā, bet diemžēl tā nevarēja notikt. Un komisijai tagad vārds un pēc tam Odīkungam. Vai jums tas ir pieņemami? Jā. Nu labi. Priekšsēdētāji, es vēlētos ļoti īsi izteikties par trim lietām. Uh, Pirmkārt, tika runāts par tā dēvēto Eiropas pievienēto vērtību. Es vēlētos jums atgādināt, ka par to tika runāts gan Anerberga kunga prezentācijā vakar, gan arī agrāk runājot par eh, septītās pamatprogrammas izvērtējumu. Mihails Štamfers no Austrijas arī veica uh, pētījumu, un uh, šis nav jēdziens, kas ir tā vienkārši mērāms, bet gan Anerberga ziņojumā, gan eh, citos mans minētos ziņojumos ir virkni būtisku argumentu par labu Eiropas pievienotajai vērtībai pamatprogrammās. Tālāk bija jautājums no Odīkunga puses attiecībā uz to, kas tad notiek ar Eirātom vidusposmu izvērtējumu. Uh, Es vēlētos paskaidrot, ka kopš, tā, tā kā Eiratom uh, programmas pamatā ir cits juridiskais uh, pamats, un tā kā tai pavisam cits grafiks, tā beigsies 11. nevis 13. gadā tās periods, tad uh, tās izvērtējums ir veikts daudz agrāk, tas ir pabeigts jau 2010. gada janvārī, un šis vidusposma izvērtējums tika vadīts no Mila kunga puses. Uh, kurš ir Čehijas uh, nozaru apvienības priekšsēdētājs. Tālāk bija jautājums par to, ko komisija dara ar Anērberga ziņojuma secinājumiem. Es vēlos atgādināt, ka savā paziņojumā mēs esam uzskaitījuši virkni pasākumu, ko plānojam veikt vai jau tagad veicam. Viens no tiem ir vienkāršošanas jomā, kur jau ir veikti soļi, otrs ir eh, starptautiskās sadarbības jomā ar ļoti nopietnu pārskatu par to, kā koncentrēties uz būtiskāko šajā jomā, un visu beidzot attiecībā uz uh, gaidāmajiem uh, uzdevumiem pieteikumu konkursiem, viens ir gaidāms jau jūlijā, un mēs uzskatām, ka šiem konkursu pieteikumiem ir jākoncentrējas uz Eiropas Savienības 20. gada stratēģijām, inovācijām un flagmaņu eh, pasākumu darba kārtību. Paldies eh, nu, Vārtsudīkungam noslēguma piezīmēm. Priekšsēdētāji kungs, es ierosinu varbūt pārdalīt laiku un eh, uzklausīt padomas viedokli. Kann da jemand was erklären? Vai kāds ir gatavs kaut ko pasiņot? Nē, nav īsti neviens gatavs izteikties. <laughs> nav iespējams šobrīd. Man tiešām ļoti žēl, un to es gribu pateikt padomē, jo padomas ieguldījums ir bijis izcils šai darbā, un mēs neko nepanāksim bez dalībvalstīm un bez padomas atbalsta. Īsumā es vēlētos pateikties kolēģiem par komplimentiem, ko viņi teica par mani sagatavoto ziņojumu, kas pēc manām domām gan nav pilnīgi šajā posmā. Es ņemšu vērā izskanējušos komentārus par Eiropas pievienoto vērtību, teritorializāciju. Um, es uh, sapratu, uh, es tā saprotu, ka nav, ka nav juridiskā pamata pamat programmā, lai varētu veikt aizsardzības nozars pētījumus. runājot par izcilību, mēs negribam to svītrot no galvenajiem mērķiem. Mans priekšlikums bija padomāt par lielu Eiropas pasaules mēroga pētniecības infrastruktūru finansējumu. Mums ir nepieciešama izcilība, bet es gribēju norādīt, ka jaunās komunikāciju tehnoloģijas, videokonferences ļauj veidot sadarbību teritoriālā līmenī lai varētu uh, sasaistīt Eiropas līmeņa izcilību un uh, teritorijās veiktos pētījumus. Esmu gaidu no kolēģiem grozījumus, esmu gatavs sadarboties ar visām politiskajām grupām, lai izstrādātu tādus uh, galvenos vēstījumus, ko mēs vēlamies uh, iestrādāt. Un es arī lūgtu mainīt šā ziņojuma nosaukumu. Mēs nerunāsim šeit par pārskatīšanu, bet mēs vēlamies dot signālu komisijai, lai tā savās darba grupās ņemtu vērā gan to novērtējumu, kas ir veikts, gan arī parlamenta viedokli. Gribu norādīt tikai, ka, piedošana, 22.3. marts ir iesnieguma termiņš, grozījuma iesniegšanas termiņš, un paldies visiem, kas izturējāt līdz galam šo rīt cēlienu, un reizēm varbūt tiešām ir jāparunā par to, kā mēs īsti vēl varam šo kārtību nodrošināt, ka daži ierodas, ilgi norunā, un tad uzreiz pazūd, un citiem tad galā paliek visam maz laika. Nu, kā mēs varētu nodrošināt tomēr arī šo godprātīgu attieksmi vienam pret otru. Droši vien es jau varu uzrunāt nepareizos, jo tie, kas ir palikuši, tie īstenībā ir tā kā cietušie šobrīd. Bet nu paldies, līdz vēlākam!